Bene, possiamo dare inizio alla Commissione. Innanzitutto voi. Vai mēs varētu iesākt mūsu sanāksmi? Pirmkārt, es vēlētos personīgi sveikt Dānijas lauksaimniecības un lauku attīstības ministru Gērskofa kungu, kas uh, iepazīstinās mūs ar Dānijas prezidentūras darba programmu. Mete, mēs ļoti priecājamies, ka jūs esat šeit kopā ar mums un varēsiet mūs iepazīstināt ar Dānijas prezidentūras programmu. Tā ir programma, eh, darbs pie kuras sākas Eiropas lauksaimniecībai ļoti izšķirīgā brīdī. Un mēs jau zinām, ka kopējās lauksaimniecības politikas nākotne ir lielā mērā Dānijas prezidentūras rokās. Uh, un cerams, ka jūsu pilnvaru termiņa laikā mūsu sadarbība būs produktīva. Ir daudz jautājumu par saskaņošanas procedūru, un mēs ceram, ka varēsim turpināt arī Polijas prezidentūras iesākto darbu. Tāpēc pateicos vēlreiz, un eh, ministres kundze bez ilgākas kavēšanās došu jums vārdu. Paldies! Šī ir man otrā diena eh, prezidentūrā un prezidijā. Eh, vakar bija pirmā diena padomē, un šodien es esmu šeit. Tas kaut ko liecina par sadarbību starp padomu un parlamentu. Man eh, vajadzētu sveikt arī jūs ar jūsu atkārtoto iecelšanu priekšsēdētāja amatā. Jūs neesat jaunpienācējs, jums ir zināšanas šajā jomā. Uh, un es ļoti cienu uh, visus uh, šīs komitejas dalībniekus, kuriem ir daudz zināšanu un informācijas par uh, mūsu izskatāmajiem jautājumiem, jo mēs taču sadarbosimies. Es esmu lauksēmniecības ministre. Es uh, atbildu par uh, KLP progresu, un es nevaru strādāt pie šīs jomas viena, Padomē man nāksies sadarboties ar 26 kolēģiem, un man ir prieks, ka man vajadzēs veidot dialogu arī ar jums parlamentā, jo mēs šeit kopā rakstam vēsturi, to mums vajadzētu darīt, un es ceru, ka jūs man palīdzēsiet. Mums būs jāpieņem kopīgi lēmumi par KLP reformu pirmo reizi lauksēmniecības politikas vēsturē, Tā būs liela reforma, kur mums būs jārod kopīgs pamats un kopīgi risinājumi. Un tāpēc man ir liels gods, ka tieši Dānijas prezidentūras laikā mēs liksim pamatus ēkai, kas kļūs par Eiropas Savienības nākotnes kopīgo lauksaimniecības politiku. Mēs strādāsim uh, kopā ar padomi, un es eh, ļoti ceru uz abu šo institūciju ciešu sadarbību. Pirmkārt, eh, es vēlos pastāstīt par Dānijas prezidentūru un tās noteiktajiem mērķiem, jo mēs eh, strādājam par labu dinamiskai, zaļākai un drošākai Eiropai, lai sagatavotu Eiropu tās nākotnē gan ekonomiski, gan sociāli, gan arī vidē draudzīgi. Dānijas prezidentūra noteiks rīcību orientētu darba kārtību, lai veicinātu ilgtspējīgu un ekoloģisku izaugsmi. Es zinu, ka mums būs jārisina daudz uzdevumu, taču šie uzdevumi ir atrisināmi un mums nāksies to darīt. Vidē draudzīgas izaugsmas sekmēšana ir būtisks uzdevums. Tas ir vajadzīgs nā Eiropas nākotnes labklājībai un attīstībai, bet pavisam noteikti mums ir jākoncentrējas uz eh, rentabliem risinājumiem un jāņem vērā arī uzņēmumu konkurētspēja. Eiropas lauksēmniecības jomai ir jānodrošina Eiropas zaļa izaugsme Un tas pats ir jādara kopējai lauksēmniecības politikai, jo tā ir būtiska ēs nākotnei. Tāpēc mums vajadzētu saglabāt KLP par vienu no būtiskākajām Eiropas Savienības eh, vērtībām un veidot tādu politiku, kas eh, iekļaujas arī nākotnes mērķos. Kopš oktobra eh, diskusijas par KLP ir nokļuvušas padomas un komisijas diskusiju centrā. Mēs esam ķērušies pie uzdevuma pārveidot KLP, noteikt prioritātes, vajadzības, kā arī piepildīt Eiropas patērētāju, lauksaimnieku, iedzīvotāju un nodokļu maksātāju cerības. Vakardienas padomis sanāksmē notika diskusija par um, kopējā tirgus organizāciju Un turpmākajos mēnešos mēs rīkosim turpmākas debates starp ministriem par ierosinājumiem turpmākajai reformu pakotnei. Tas notiks paralēli būtiskam tehniskam darbam, tāpēc priekšsēdētāji vēl ir pārāk griedziļināties reformas detalizētajos aspektos, taču Vispārīgi runājot, padomē un parlamentam joprojām vēl ir ļoti daudz darba, un mēs zinām, ka mūsu nostājas daudzos jautājumos ir ļoti atkarīgas no Eiropas Savienības nākotnes budžeta. Tomēr es ceru, ka padome varēs pabeigt pirmo darbu posmu jau jūnijā, iepazīstinot jūs ar progresu pārskatu. Šodien es vēlos jūs iepazīstināt ar vairākiem vispārējiem aspektiem. Pirmkārt, būtiski ir tas, lai mūsu rīcībā būtu vienkāršota politika. Mums nav vajadzīga lielāka sarežģītība un vairāk birokrātijas. Otrakārt, es vēlētos uzsvērt zaļināšanas elementu. Esmu droši, ka šis zaļināšanas elements vēl nonāks diskusiju krustpunktā, taču uzskatu, ka mums ir jāsaprot, cik nozīmīgi nākotnē ir zaļināšana. Ap to centrēsies izaugsme, eksports un darba vietas. Treškārt, ir vajadzīgs zināms devums ražošanas metožu uzlabošanā, lai pasargātu vīdu un apkarotu klimata pārmaiņas. Ir vajadzīgas inovācijas, jauni ieņēmuma avoti un arī panākumi eksporta tirgos. Mums ir jābūt daļai no risinājuma, nevis daļai no problēmas. Ceturtkārt, man ir jāpiemina, vai jūs plānojat sist savu āmuriņu priekšsādātāju kungs? Varbūt es kaut ko izdarīju nepareizi šajā parlamentā, jo tā ir pirmā reize, kad esmu šeit šajā komitejā. Nu, labi, labi, bet uh, man tas āmurs biedē. Nē, esmu pie tā pieredusi. Es būšu piesardzīga. Labi. Tātad ceturtkārt, uh, es pievērsīšos politikas saskaņotībai. Šo pavasaru būs uh, ANO konferenci Rio plus 20, kurā tiks risināti jautājumi, kas attiecas arī uz citām ES politikas jomām, jo īpaši tirzniecību un attīstības politiku. Tāpēc eh, politiku saskaņotība ir nepieciešama. Reformu politikā ir arī divi nelielāki priekšlikumi. Pirmkārt, eh, pārējais schēma tiešajiem maksājumiem un arī adaptācijas pakotne vīna nozarei, Lai abas šīs pakotnes stātos spēkā savlaicīgi, uh, iesaistītajām pusēm tas būs jāpieņem, un uh, padomi ir gatavas uh, sadarbībai ar parlamentu pie pirmā lasījuma turpmāko sešu mēnešu laikā. Un es esmu droši, ka šī komiteja uh, arī apņemsies uh, sasniegt šos mērķus. Tālāk runājot par lauksaimniecības tiesību aktu saskaņošanu ar Lisabonas nolīgumu, es zinu, ka visas iestādes ir pielikušas pūles, lai nodrošinātu sabalansētu sapratni horizontālajos jautājumos, un es domāju, ka tagad mums vēl jāpieliek pēdējās pūles, lai rastu horizontālu pieeju. Tas palīdzēs koncentrēt mums mūsu resursus uz uh, lauksaimniecības politikas priekšlikumiem. Tālāk runājot eh, par attālinātajiem reģioniem, mazajām Egejas jūras salām un eh, bioloģisko ražošanu, mēs ceram panākt strauju progresu, veidojot trialogu turpmākajā mēnesī. Un šajā gadījumā tas, ka mūsu rīcībā jau būtu horizontāli pieeja Lisabonas saskaņošanas procesam, nāktu tikai par labu. Tāpat arī jārunā par citiem dosijai, kas tiek apspriesti institūcijās, pirmkārt pārtiks kvalitātes pakotne, kas ir ārkārtīgi būtiska Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Viņi aizvien vairāk meklē daudzveidību un kvalitatīvus produktus, un Danijas prezidentūra mēģinās stiprināt Eiropas Savienības lauksēmnieku uh, konkurētspējas priekšrocības. 2012. gadā komisija plāno iesniegt ziņojumu par lauks, par bioloģiskās ražošanas regulējumu sākot no 2007. gada. Tas dos iespēju parlamentam un pārdomai pārunāt bioloģisko ražošanu. Es domāju, ka mums ir uh, jādiskutē par šīs bioloģiskās eh, lauksaimniecības ražošanas nākotni, jo tajā lauksaimniekiem eh, rodas iespējas eh, ražot kvalitatīvākus un vērtīgākus izstrādājumus. Tālāk ir jārunā par dasie, kas ir svarīgs abām institūcijām, proti dzīvnieku labturību. Viens no šī dosie izšķirīgākajiem aspektiem būs prezidentūras darba kārtībā, uh, Pagājušā gada 15. decembrī komisārs Dalī iepazīstināja ministrus ar ziņojumu par dzīvnieku aizsardzību to transportēšanas laikā, un runājot par šo jautājumu, ir jāsaprot mums kā politiķiem, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji aptuveni viens miljons Eiropas Savienības iedzīvotāji ir internetā parakstījuši uh, savu petīciju par eh, maksimālo transportēšanas periodu, un mums arī tas ir jāņem vērā. Mums ir jāpārskata komisijas paziņojums par ES eh, stratēģiju dzīvnieku labturības nodrošināšanai. Un es zinu, ka arī jūs šeit parlamentā diskutējat par to un esat mūs apsteiguši, jūs strādājat paši pie savas iniciatīvas rezolūcijas par uh, 2006. līdz 10. gada dzīvnieku labturības plāna izvērtēšanu, un mēs komisijā plānojam rīkot konferenci par dzīvnieku labturību no 29. februāra līdz 1. martam, kurā jo īpaši koncentrēsimies uz labturību, kuras pamatā ir lietotājs, kā arī šī jautājuma zinātniskajiem aspektiem. Uh, Mēs tāpat arī veidosim koordinētu padomas reakciju uz komisijas rīcības plānu pret uh, pieaugušiem draudiem, ko rada uh, pret mikrobu rezistence. Vai jūs apzināties, ka Eiropas Savienībā katru gadu nomirst vairāki tūkstoši iedzīvotāji šīs antibakteriālās rezistences dēļ, jo to nav iespējams ārstēt? Mēs analizēsim šo jautājumu holistiski, mēģinot iekļaut tajā gan ar dzīvniekiem, gan ar cilvēku veselību saistītos aspektus. Priekšsēdētāja noslēgumā es vēlos jums apliecināt, ka Dānijas prezidentūra darīs visu, kas būs tās spēkā turpmāko mēnešu laikā, lai izveidotu saprātīgu dialogu starp institūcijām. Es esmu gatava dialogam un esmu arī teikusi ikvienam savā ministrijā, ka cerams, ka viņi Ziemassvētkos varēs noskopstīt savu sievu vai draudzēni, jo viņi vairs neredzēs līdz nākamajiem Ziemassvētkiem šos cilvēkus. Tad, tad mēs esam gatavi smagi strādāt. Mēs vēlamies panākt dialogu, un uh, Dānijas prezidentūra koncentrējas uz darbīgu Eiropu, un es ceru, ka mēs varēsim darboties kopā. Paldies! Thank you. Grazie, cara Mete, grazie, signor ministro. Paldies, Mete. Paldies, ministres kundze. Ceru, ka jūsu uzruna rosinās ļoti dzīvīgas debates mūsu vidū. Es pateicos arī Kipras uh, lauksaimniecības ministram Arigaris, kurš arī ir zālē. Ļoti svarīgi nodrošināt abu ministru vai abu prezidentūru pēctecību. Vispirms es došu vārdu koordinatoriem, un pirmais ir Deskungs. Paldies priekšsādātāji un sveicam šeit arī ministras kundzi. Mums jau ir bijusi iespēja ieturēt eh, pusdienas eh, koordinatoru lokā un runāt vienam ar otru, bet eh, savas frakcijas vārdā es sveicu jūs šeit un mēs priecājamies, ka nākamā pusgada laikā varēsim sadarboties ar Dānijas prezidentūru. Jūs pieminējāt vairākus aspektus, es vēlos izteikties lakoniski, lai arī kolēģiem paliktu iespēja runāt. Jūs uh, pieminējāt zaļināšanu. Es skatos tagad, ko atsevišķas dalību valstis ir darījušas zaļināšanas jomā un skatos, ka zaļināšana ir finansēta no otrā pīlāra līdzekļiem. Un, kad es paraugos uz valstu sarakstu, tad Dānija ir vienīgā valsts, kas otrajā pīlārā ir piešķīrusi 40 eiro uz hektāru kad es paraugos, kāda ir šie līdzekļi salīdzinot ar Austriju, 167 eiro. Slovenija arī pāri par 100 eiro. Un, uh, kad es paraugos uz savu federālo zemi, Bavāriju, arī mums šis maksājums ir pāri par 200 uh, eiro uz hektāru, tātad zaļie pasākumi otrā pīlāra ietvaros. Jums kā ministrē līdz ar to ir uzdevums cīnīties ar deficītiem tur, kur līdz šim ir darīts diezgan maz, un jūsu valsts šobrīd ir eh, pašās saraksta beigās. Es vēlos jūs atbalstīt, un šajā jomā mēs esam vienas prātes attiecībā uz eh, to, ka vajadzētu mazināt birokrātiju. Tas ir pieminēts arī manā ziņojumā. Un uh, mēs visi esam vienisprātis, ka lauksaimniekiem Eiropā un arī pārvaldībām Eiropā nevajag vairāk birokrātijas. Un es esmu droši par to, ka mums šeit Eiropā ir jāveido vienkāršākas procedūras, lai uh, nepieaugtu birokrātija. Mēs labi apzināmies sarežģīto finanšu situāciju Eiropā, un mēs nevaram kā lauksaimniecības komiteja pieprasīt, ka mēs vēlamies vairāk naudas. Nē, mēs vēlamies vismaz to pašu, kas mūsu rīcībā ir bijis līdz šim. Bet eh, nav izslēgts, ka mēs saņemsim mazāk, mēs to vēl nezinām. Un ja nu gadījumā mēs saņemam par 10%, mazāk naudas, tad uh, lauksaimnieki galīgi nesaprot, no kurienes uh, radīsies uh, šī lielā liekā birokrātija. Tas ir jāapzinās lauksaimnieku kontekstā, un Dānijā jau ir diezgan efektīva lauksaimniecība, tāpēc uh, mēs. Uh, Ceram arī, ka Dānijas konkurētspējīgā lauksaimniecība nāks par labu pārējām lauksaimniecībām Eiropas Savienībā. Es vēlu jums panākums un priecājos, ka jūs tik agri esat ieradusies šeit lauksaimniecības komitejā un ceru, ka jums izdosies ar mums labi sadarboties Lisabonas nolīguma garā tikpat labi, kā tas sanāca polijas priekšgājējiem. Šī sadarbība ir visas Eiropas lauksaimniecības interesēs. Grazie Albert. Luis Capula Santos la parola. Luis, Luis Campola Santos, lūdzu. Muito obrigado, senhora ministra. Seja bem-vinda. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, sveicu mūsu vidū ministras kundzi. Mums jau ir uh, notikusi neformāla informācijas apmaiņa pusdienu laikā un uh, Mēs uh, esam uh, sajutuši jūsu gatavību ar mums sadarboties gan oficiāli, gan neoficiāli. Es to augstu vērtēju. Es arī augstu vērtēju jūsu izklāstīto darba programmu. Tā ir ļoti plaša, tālējoša un labi izstrādāta programma. Ceru, ka tā palīdzēs mums uh, rast arī nepieciešamus risinājumus un spēs palīdzēs saskaņot efektīvu konkurētspēju lauksaimniecību ar vides aizsardzības uh, mērķu sasniegšanu. Un cerams, ka arī izvirzītie mērķi tiks sasniegt jūs prezidentūras laikā. Manuprāt, ir divi trīs izšķiroši svarīgi jautājumi, kuros ir nepieciešams panākt politisku vienošanos starp padomi un parlamentu. Pirmkārt, tas ir budžeta jautājums. Jūs zināt, komisijas priekšlikuma budžeta jautājumā, vai jums tas šķiet apmierinošs? Nākošais jautājums ir Eh, par izlīdzināšanu, situācijas izlīdzināšanu starp dalību valstīm. Es piekrītu šeit kolēģim Desam. Ir tiešām eh, jādomā par abiem pīlāriem kopīgas pieejas ietvaros. Manuprāt, eh, šī situācija šobrīd nav līdzsvarota. Ir uh, dažas valstis, kas ir cietējis vienā pīlārā un kam ir lielāks priešrocības otrā pīlārā, piemēram, manā valstī ir šāda situācija. Tāpat arī jāsaka, komisija neiet pietiekami tālu šajā jautājumā. Mēs zinām, ka KLP kontekstā pastāv mm, netaisnība dalību valstu starpā. Un tagad šī problēma būtu jāatrisina, mums būtu jāpanāk vienošanās. Ir komisijas priekšlikums par līdzekļu sadali pa valstīm. Es, protams, negribētu, lai katrs tagad iesniegtu grozījumus, cenšoties panākt to un vienu vai otru jautājumu. Tā varbūt nebūtu tā labākā pieeja, bet varbūt mums vajadzētu vispirms atrisināt pamatjautājumus un tad virzīties uz priekšu. Mēs esam gatavi diskutēt par tādu kompromisu, kas būtu pieņemams visiem un kas panāktu labāku līdzsvaru starp valstīm. Un pēdējais jautājums Jūs norādījāt, ka jūs uh, saprotat, uh, cik svarīga ir lauksaimniecības tā saucamā zaļināšana, bet atliek uh, vēl noskaidrot, kādi pasākumi ir paredzēti šajā jomā, lai izvirzītu to mērķi sasniegtu. Paldies, Luis! Tagad vārds Džordžam Lājenam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sveikt mūsu vidū ministri. Atvainojos, ka nevarēju piedalīties uh, kopīgajās pusdienās. Mm. Mani uh, šajās pusdienās aizvietoja man zviedru kolēģis. Uh, šīs pusdienas noritēja ļoti draudzīgā atmosfērā Un šķiet, ka jūsu un priekšsēdētāja attiecības jau tagad ir ciešāks nekā mums tās bija izveidojušās polijas prezidentūras laikā. Tātad es vispirms gribu teikt, ka augstu vērtēju jūsu prioritāti uh, par zaļu un ilgtspējīgu attīstību. Jūs uzsverat šo prioritāti, uzsverat, ka nepieciešams veikt vienkāršošanu un zaļināšanu. Dažiem šķiet, ka šie jautājumi ir nesavietojami, jo dažiem šķiet, ka zaļināšana nozīmē lielāku birokrātiju, bet katrā ziņā mums ir jādomā arī par novatoriskām ražošanas metodēm, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām un uh, uh, risināt tos izaicinājumus, kas stāv mūsu priekšā. Mana grupa ir uh, gatava aktīvi sadarboties ar jums. Mums bija ļoti veiksmīga sadarbība ar Polijas prezidentūru. Ceru, ka šis darbs turpināsies tādā pašā garā. Mums bija biežas tikšanās ar polijas prezidentūras pārstāvjiem, un viņi palīdzēja gaisināt tās bažas, kas mums bija saistīts ar komisijas priekšlikumu. Ceru, ka uh, strādāsim tādā pašā gaisotnē arī turvāko mēnešu laikā. Cerams, ka būs iespējams panākt vienošanos par daudzgadu finanšu schēmu, jo tas ir ļoti svarīgs elements lēmumos par KLP reformu ja mēs nezinām, kāds būs uh, finansējums daudzgaļu finanšu schēmā, mēs nevaram pieņemt arī nekādus izšķirošus lēmumus par KLP reformu, jo fin pieejamais finansējums noteiks arī mūsu prioritātes. Un var teikt, ka arī nopietni svarīgu vēlēšanu noris Eiropas Savienības dalībvalstīs neveicinās ātru virzību uz priekšējā brīdī. Tāpat jānorāda, ka uh, mēs zinām, ka direktīva par kastešu būriem joprojām nav ieviesta dzīvē. Daudzās dalību valstīs joprojām vistas tiek nelegāli turētas kastešu būros un uh, tā tiek ražotas uh, olas. Mēs vēlētos uh, sagaidīt lielāku progresu šai jomā, jo ir valstis un uh, lauksēmnieki, kas ir investējuši miljoniem mārciņu un eiro, lai izpildītu noteiktās prasības, lai viņi nebūtu nostādīti neizdevīgākā situācijā salīdzinājumā ar tiem, kas uh, nav izpildījuši prasības noteiktajā termiņā, proti līdz šā gada 1. janvārim. Un uh, ir svarīgi panākt, uh, lai visi izpildītu prasības līdz šī gada beigām. Uh, Daudzas dalību valsts, daudzi uzņēmumi nepild direktīvu par vistām, tādēļ ir jāizdara lielāks spiediens uz tām dalību valstīm, kuras noteiktajā termiņā nebūs izpildījušas prasības un jāpātrina process, lai visa olu ražošanas procesā tiktu ievērāt dzīvnieku labturības noteikumi un lai eh, viss būtu saskaņā ar prasībām līdz nākošā gada 1. janvārim. Un mēs vēlreiz es uzsveru, ka mēs ceram, ka mums būs ļoti laba un cieša sadarbība ar jums. Tagad eh, nākošais runātājs Džims Nikolsons. Paldies, priekšsēdētāji, jūs man nedaudz tā pārsteidzāt nesagatavotu. Par daudziem jautājumiem ir runāts. Gribu norādīt, ka budžets, uh, protams, ir vissvarīgākais jautājums. Bez finansējuma mēs nevaram īsti raugotie, raudzīties nākotne. Nākošais jautājums ir par Uh, ražotājiem un uh, lielajiem uzņēmumiem. Mēs, piemēram, uh, pētījām situāciju piena nozarē, kā tiek piens ražots, kā tiek pārstrādāts un kas pēc tam notiek vairuma tirzniecības tīklā. Un kamēr šī problēma netiks atrisināta ar vairuma tirzniecību, tirgu cenas joprojām būs nestabils un svārstīsies. Mums tāpat ir jādomā par birokrātijas samazināšanu, ja mēs domājam par zaļināšanu pirmajā pīlārā, vai mēs tikpat nopietni domājam par birokrātijas samazināšanu. Es klausījos manā kolēģī Džordžā Lajonā, vai to var izdarīt vai nevar izdarīt. Tāpat par, ja būs vairāk kontroles uz vietām un atbilstības pārbaudes. Eh, tas nemazinās birokrātiju. Mums vajadzētu nodrošināt, ka uzņēmumi netiek inspicēti biežākā reizi gadā un ka ir jābūt vienas pieturas aģentūrām, kuru visu var atrisināt. Šobrīd mēs jau esam janvāra vidū un zinām, kāda ir situācija ar vistu labturību un ir jāizdara spiediens uz tiem, kas nav pildījuši prasības, jo šeit uh, ir runa par dzīvnieku labturību. Un patērētāji vēlas, lai olas tiktu ražotas uh, dzīvniekiem draudzīgā veidā, un ir jāpanāk, lai šis prasības tiktu izpildīts visās dalību valstīs. Uh, runājot par kopējās lauksaimniecības politikas reformu un situāciju pēc 2014. gada. Mēs joprojām importējam lauksaimniecības produktus um, no citām valstīm Eiropas Savienībā, un šīs valstis nepilda tādas prasības, kādas ir spēkā Eiropas Savienībā, ne uz dzīvnieku labturību, ne uz citiem jautājumiem, un mēs joprojām uh, ļaujam importēt šos ražojumus un nostādām neizdevīgā situācijā mūsu pašu lauksaimniekus, un tas ir ļoti negodīgi, un tieši tādēļ daudzi lauksaimnieki Eiropas Savienībā uzskata, ka kopējā lauksaimniecības politika nedarbojas viņu interesēs. Um, mums ir ļoti lielas bažas, ministrs kundze, kad mēs uh, sekojām sarunu norisēs starp Eiropas Savienību un Merkosūru valstīm, un mēs baidamies no tā, kāds būs iznākums. Un uh, ir veikti pētījumi Uh, uh, un uh, daudzas no šīm valstīm, piemēram, Brazīlija, nepilda mūsu prasības, ne, viņu ražojumi neatbilst mūsu standartiem, un tomēr uh, tiek importēta lobarība no šīm valstīm Eiropas Savienībā, un tas ir nepieņēmami. Un mūsu lauksaimnieki tiešām nesaprot, kādēļ mēs to darām, kādēļ mēs pieļaujam, ka tas tā notiek. Eh, turpmāko sešu mēnešu laikā jūs priekšā būs ļoti grūts uzdevums un es domāju, ka jūsu līdzstrādniekiem tiešām būs ļoti maz brīva laika, jo viņiem visu laiku būs jācīnās ar šīm problēmām. Tagad vārds Hauslinkungam. <clears throat> Eh, jā, ministrs kundze, es jums vēlu panākums turpmāko sešu mēnešu darbā Um, jums eh, sešus mēnešus būs eh, intensīvi jāstrādā. Mums kā parlamentam ir veseli divi gadi. Man eh, šķita interesanti, jā, daži sacīja, jūs iestājaties par zaļināšanu un šķiet, ka šajā jomā pastāv vienprātība, taču pats zaļināšanas jēdziens tiek atšķirīgi interpretēts. Uh, Taču no otras puses jūs sacījāt, ka uh, lauksaimniecībai vajadzētu orientēties uz eksportu. Dānijā lauksaimniecībai ir ļoti liela loma, taču mēs nedrīkstam orientēties tikai uz eksportu. Būtu labi, ja jūsu darba kārtība koncentrētos arī uz uh, spēcīgu importu. Uh, jo Eiropas lauksaimniecībā imports ir lielāks nekā eksports. Mēs izmantojam 30 miljonus hektāru zemes tikai tāpēc, lai izaudzētu barību mūsu lopiem. Un uh, es domāju, ka reformas kontekstā tas būtu jāpatur prātā. Ja mēs vēlamies uh, izveidot uh, lauksaimniecību, uh, ar loģisku uh, dažādu aspektu apriti, tad mums ir jāņem vairākas lietas uh, vērā. Jūs uh, pieminējāt arī dzīvnieku aizsardzību, bet šajā jomā ir ievērojams noteikumu īstenošanas problēmas. Es nedomāju, ka parlamentam vajadzētu katrus divus mēnešus nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem. Mums vajadzētu konsekventi ieviest to, kas jau ir pie, pieņemts. Un šobrīd ir tāds ieviešanas deficīts daudzās jomās, ne tikai vistu gadījumā, bet arī attiecībā uz citiem dzīvniekiem. Un šī situācija nav apmierinoša. Man ir prieks, ka jūs plānojat darba kārtībā iekļaut tēmu, kas arī bieži vien ir pārunāta, proti šī antibakteriālā jeb antibiotika rezistence. 25 tūkstoši mirušo Eiropas Savienībā vien uh, šīs antibiotika rezistences dēļ. Tas ir kaut kas, uz kā mums būtu jākoncentrējas arī šeit uh, lauksaimniecības komitejā un pētījumi no Ziemeļreiz Vēstfālēnes reģiona liecina par to, ka uh, vistas ir tikušas apstrādātas ar antibiotikām vismaz reizi savā īsajā dzīves laikā. It's on. Uh, un, ich glaube, da, da muss man auch... un es uzskatu, ka ir steidzami jārīkojas, jo būtībā šī situācija ir tāda kā bumba ar laika degli, un uh, parlaments ir uh, arī izteicies, ka ir steidzami jārīkojas. Uh, jāmaina dzīvnieku uh, turēšanas uh, kārtība, jāpievēršas tam. Tāpat pēdējā parlamenta sanāksmē mēs daudz runājām par uh, pārtikas produktu izšķērdēšanu, un 2014. gads Eiropas Savienībā ir noteikts kā gads pret pārtikas produktu izšķērdēšanu. Lauksaimniekiem ir jāražo aizvien vairāk, bet te pašā laikā mēs zinām, ka vairāk nekā 30% pārtiks produktu tiek vienkārši izmesti. Arī tā ir nepieņemama situācija, un arī tas jums eh, Dānijas prezidentūras laikā būs jāpatur prātā. Mm, šī pūzdienlaika diskusijā man iekrita acīs, un Alberts arī to jau pieminēja, ka jā, tika teikts, mums jāveic zaļināšana konkrētos reģionos tas ir pat nepieciešams, bet no otras puses mums ir jāsaimnieko intensīvāk. Mans skatpunkts atšķiras. Alberts šobrīd manī neklausās, bet eh, vai tas nozīmē to, ka Bavārijā situācija ir laba un tāpēc Bavārija var atpūsties, bet Dānijai ir jāsaimnieko intensīvāk? Mm, es domāju, ka reformu priekšlikumos pēc būtības ir jāiekļauj ekoloģizācija un jāpadara tie reģioni, kas jau tā ir labi, vēl labāki, lai mēs varētu saimniekot vēl intensīvāk. Es domāju, te draud pārpratums. Mums ir jārūpējas, lai šī reforma būtu visaptveroša, lai tā radītu līdzsvaru lauksaimniecībā. Un uh, tas nenozīmē, ka tiem, kam jau tā klājas labi, uh, Eh, ka tie saņems tādu vilka pasi, zaļo gaismu, atpūsties. Bet par to, protams, būs vēl daudz jādiskutē, un mums tam būs laiks. Paldies! Bene, grazie, Mārtiņa! Paldies, Mārtiņ! Tālāk došim koordinatoru vārdā Aņo Kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji ministres kundze. Neviens nebūs šajā komitejā pārsteigts, ja es sākšu runāt eh, ar olām. Un tad, nu, man teiks, ka es esmu pats pelnījis olu ģīmī par to, ka es pēdējos 18 mēnešus tikai par olām vien runāju. Bet, nu, ziniet, man atkal ir jāsāk runāt par kasešbūriem. būriem un kas tur notiek. Mēs zinām, mēs nezinām par um, šiem būriem, tāpēc, ka viņi neatrodas nekādās brīvprātīgajās sistēmās, un uh, turēt putnus šādās vietās pirms Ziemassvētkiem ir pilnīgi neiespējami. Un um, tad sākās tāds, ag, tād, tāds agresīvs monitorings, un problēma Brit Lielbritānijā sāka atrisināties. Bet e, Čehijas republikā es gan gribētu pievērst uzmanību ka Čehija sūta atpakaļ olas, kas neatbilst normām, un mūsu lauksamniecības ministre saka, ka tā nedrīkst rīkoties, jo tas nozīmē pārkāpt Eiropas likumdošanu. Bet es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc mēs tā nevarētu darīt, ja Čehi tā dara. Uh, Un es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc tā nevarētu rīkoties, jo, ja viss tā darītu, tad mēs ātri vien dabūtu visus no tiem būriem laukā. Jo jūs, ministrs kundze, pilnīgi noteikti varat vistas dabūt no uh, būriem ārā. Runājot par KLP reformu, es esmu lauksaimnieks, un mana saimniecība ir diezgan tipiska. Uh, pusotra uh, procenta no manas fermas ir jau tas, kam uh, tam ir jābūt. Pus, vēl pusotras procents ir zaļ, zaļošanas. Uh, programmā, nu, un ja man vēl kaut kur tā zeme būs jāatstāja, tad, ziniet, man ir vienkārši jāmet miers lauksaimniecībai. Un man ir ļoti grūti noticēt tam, ka, ja es pārtraukšu nodarboties lauksaimniecību, tad laikapstākļi pasaulē uzlabosies. Nu, un tad ja jūsu saimniecība nav tikai pļavas un ganības, tad jums ir vajadzīgas dažādas kultūras, vismaz trīs, kas jāaudzē. Un man šķiet, ka ja jūs varētu pārliecināt komisāru, Mm-hmm mainīt savu viedokli, tad tas e, ļoti mums palīdzētu. Bet te ir tāda tā kā pelēkā zona par tiem 18 mēnešiem līdz diviem gadiem. Šī reforma ir paredzēta, lai paredzētu jaunajiem lauksaimniekiem, bet es baidos, ka tas tā nenotiks. Nu, tās tādas pāris manas domas. Uh, Paldies Aņo kungam. Man vēl ir 13 deputāti, kas pierakstījušies izteikties. Kalnietis kundze, lūdzu. Ba un pēc tam Tarabēlas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā ministrs kundze. Es e, novēlu, lai Dānijas prezidentūrai tiešām būtu panākumi un jūs tiktu galā ar šo ļoti grūto uzdevumu, ko sev esat izvirzījuši, pavirzīt krietni uz priekšu sarunas par kopējās lauksainiesies politikas reformu. Taču man ir kāds jautājums, kas man nedod mieru. E, do you have translation? Um, es esmu uh, dzirdējusi vairāk kārt Eh, ka dā, viens no Dānijas eh, prezidentūras mērķiem budžeta sarunās eh, par kopējo budžetu ir panākt kopēju samazinājumu tiem līdzekļiem, kas ir atvēlēti kopējās lauksainiecības politikai. Uh, Uh, un es gribēju jums vaicāt, ministrs kundze, vai jūs uzskatiet, ka tad, ja samazinās budžetu, kas domāts lauksaimniecības uh, politikai, vai tad prezidentūrai būs vieglāk uh, panākt taisnīgākus tiešmaksājumus un izlīdzinātāku finansējumu lauksaimniecības politikai? Latvijas zemniekiem uh, ir aktuāli visi tie paši jautājumi, kas pārējo um, dalību valstu zemniekiem. Taču mums vissvarīgākais šobrīd ir panākt, lai uh, zemnieki Latvijā un Baltijas valstīs saņemtu tiešmaksājumus, kas būtu taisnīgāki, ne mazāk kā 80% no Eiropas vidējā un arī ne vairāk kā 120% no Eiropas vidējā maksājuma. Paldies! Grazie, onorevole Tarabella. Paldies, tālāk Tarabēlas kungs, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsādātāji, ministrs kundze. Ja nerunā par prioritātēm, kuras jūs jau pieminējāt, es gribētu pieminēt vēl vienu, ko te pieminēja Nikolsona kungs, un proti tā ir pārtikas produktu cēnu nestabilitāte. Uh, Un uh, mums jau jāuzdod jautājums, vai mēs esam ar mieru dot lielāku vāru ražotājiem, jo viņi ir tieši vājais punkts pārtikas sagādāšanas ķēdē. Vajadzētu dot viņiem vairāk vāras, lai uh, mazliet pārkāptu svēt svēto konkurences nosacījumu, vai jūs uh, tam piekrītat. Un tād, um, manuprāt, tirgus regulēšana ir jautājums, ko komisija pārāk daudz atliek malā. Es gribētu jums teikt, ka pamatpreču cēnu nestabilitāte ir uh, viens ļoti liels jautājums. Uh, un uh, to sadārdzināšanos veicina biodegvielas ražošana. Un šādā kontekstā es gribētu zināt, vai mēs no jums varam gaidīt atbalstu visiem pasākumiem, kas KLP ietveros, tādus pasākumus, uh, kas ir paredzēti šai uh, cēnu nestabilitātei attiecībā uz lauksaimniecības produktiem. Paldies, Mārk! Tālāk Čankarlos Skoto un pēc tam Pauls Dorfmans. Priekšsādātāja kungs, ministrs kundze. Es sveicu Dānijas prezidentūras pārstāvis mūsu vidū, es novēlu jums visu to labāko turmākajos sešos mēnešos, un es domāju, mēs vienmēr esam spējuši labi sadarboties starp institūcijām, un man nav iemesla uzskatīt, ka tas tālāk neturpināsies tādā pašā garā. Miljoniem lauksaimniecību nodrošina to, ka uz Eiropiešu galdiem ir pārtikas produkti. Ar Lisabonas nolīgumu mēs varam ietekmēt vienu no galvenajām kopienas politikām, līdz ar to mēs nevaram vienkārši pievērt acis uz to, ka tiek izstrādāts teksts, kurā tiek atspoguļota mūsu uh, lauksaimnieku dzīves realitāte. Uh, tā ir um, gudra, tā ir zaļa un tā ir konkrēta. KLP reformai ir jākļūst pragmatiskai un konkrētai mūsu lauksaimniekiem, un uh, prezidentūrai to vajadzētu izvirzīt kā savu galveno mērķi. Paldies, ministrs kundze! Es eh, vēlos pievērsties eh, diviem eh, lauksaimniecības reformas aspektiem un tad arī kvalitātes pakotnē. Kalnietis kundze jau sacīja, ka ir vajadzīgs godīgs līdzekļu sadalījums KLP, un tas ir būtiski ne tikai attiecībā uz sadalījumu starp dalību valstīm, bet arī attiecībā uz sadalījumu pašās dalību valstīs arī attiecībā uz lauksaimniecībām uh, vienā dalību valstī. Es uh, vēlos norādīt, ka, piemēram, Itālijā ir 20 reģioni, un uh, reģions, kurš saņem uh, visvairāk uh, naudas uh, Tātad šī starpība pirmā pīlāra ietveros varbūt eh, no 51 eiro līdz pat vairākiem simtiem eiro par, reģ, par hektāru, un eh, šādas lielas starpības pastāv daudz dalību valstu iekšienē. To mums vajadzētu ņemt vērā. Tāpat ir jāpievēršas zaļināšanas aspektam. Es varētu piekrist desakunga teiktajam. Eh, mums vajadzētu padomāt par to, vai nevajadzētu pārdomāt, pastiprināt otrajā pīlārā paredzēto modeli. Piemēram, jūsu valstī, Dānijā, otrā pīlāra ietvaros nenotiek gandrīz nekas, bet te pašā laikā ir valstis, kuras šī pīlāra lauksaimniecības pasākumiem izdod 30 eh, līdz 40 procentu pieejamo līdzekļu. Un eh, tāpēc es eh, uzskatu, ka mums vajadzētu raudzīties, kas jau ir mūsu rīcībā un to mēģināt uzlabot. Tālāk runājot par šo kvalitātes pakotni, es eh, tur esmu ēnu referents, ir svarīgi, lai padome rīkotos. Šobrīd esam nonākuši pie trialogu procedūras un eh, ir svarīgs jautājums, kas būtu jānoregulē, proti lauksaimnieciskās ražošanas programmas uh, saistībā ar lauksaimniecības organizāciju. Un es domāju, ka, ja mēs nerīkosimies, tad uh, mēs neko nepanāksim pirmajā lasījumā. Tālāk jārunā par uh, vīnsaimniecības dosjē lauksaimniecības politikas ietvaros. Es esmu referents parlamentā, mēs esam mēģinājuši panākt akceptu šim projektam, cik vien drīz ir iespējams, bet mums ir uh, jāmēģina uzlabot esošo situāciju. Paldies! Herbert! Paldies, Herbert! Tālāk ir Rašs kungs un tad Otsakungs. Paldies, priekšsādātāja kungs un ministras kundze. Tiešām es pateicos par visu, ko jūs mums te pastāstījāt, un es ceru, ka tā enerģija, kur jūs mums te izrādījāt, pārvērtīsies par rezultātiem līdz vasarāji, kas būtu ļoti nozīmīgi Eiropas lauksaimniecība. Es esmu pārliecināta, ka sadarbība ar šo komiteju būs ļoti veiksmīga. Kas attiecās uz KLP reformu, tad es domāju, ka mēs varētu šeit gan un plaši debatēt, visi varētu uzdot jautājumus, kas mums ir uz sirds. Ne jau tikai šīs prezidentūras laikā, bet arī iepriekšējās prezidentūrās, bet es gribētu izteikties pavisam kodolīgi Gribēju lūgt, lai visās debatēs, kas notiks jūsu prezentūras laikā, tiktu ņemts vērā viens jautājums, kas, manuprāt, ir pats būtiskākais, proti, Uh, Eiropas lauksaimniecības diversitāte. Eiropas lauksaimniecība ir ļoti dažādas uh, lauksaimniecības. Tā, uh, tā ļoti atšķirās no valsts uz valsti. Es esmu pārliecināta, ka Dānijā tā atšķirās no lauksaimniecības uh, Manā valstī mēs te varētu runāt par to, kādā veidā tiek sadalīti tiešmaksājumi. Mēs varam runāt par uh, zaļošanas uh, jautājumiem. Un, protams, es arī vēlētos piekrist uh, eh, Kapolusa kungam, kurš runāja par finanšu jautājumu. Parlaments jau bieži ir izteicies par šo jautājumu. Mēs runājam par jauniem uzdevumiem Uh, par kuriem mēs lielākoties esam vienisprātis, taču, ja netiks dotas subsīdijas, tad ir pilnīgi skaidrs, ka ļoti grūti šos jaunos uzdevumus veikt. Un kā kvalitātes pakotnes referente, es uzskatu, ka mēs esam strādājuši šo pēdējo mēnešu laikā ļoti intensīvā veidā. Uh, Mēs cieši sadarbojāmies ar Polijas prezidentūru. Es nebūtu nešaubos, ka arī ar jūsu prezidentūru mēs cieši sadarbosimies, mums jau ir bijuši pirmie kontakti. Es gribēju pateikt, ka darbs ir tiešām krietni pavirzījies uz priekšu, mēs esam nonākoši pie lauksaimniecības kvalitātes sistēmām, un tas jau ir apmēram 80% no kopīgā satura. Bet ir viens jautājums, kas vēl nav atrisināts, un tas attiecās uz apjomu kontroli. Tāpēc es lūdzu jūsu prezidentūrai, lai šīs debates vismaz tiktu uzsāktas, lai mēs varētu ar padomi vismaz kaut ko apspriest. Nu, eh, tad vēlāk mēs redzēsim, par ko mēs domājam vienādi, par ko mums ir atšķirīgi viedokļi, bet ja par to vispār netiek runāts, tad pirmajā lasījumā vispār nav iespējams nonākt ne pie kāda lēmumu. Un es ceru, ka sadarbība par šo jautājumu notiks. Un visbeidzot, es nerunāšu par vistām, ne jau tāpēc, ka mani tās e, vistas neinteresē, ne, man ļoti interesē visu tu labturība. Aņokungs, es jums to īpaši gribu uzsvērt, bet man interesē arī, kā dzīvo aitas. Un tā kā mēs runājam par divām līdzīgām direktīvām, uh, vismaz attiecībā uz priekšnacījumiem, kas ir jāaizpilda, un kas attiecās uz elektronisko aitu marķēšanu, e, ir vecāka direktīva nekā tā par vistām. Tad uh, darīsim to pašu uh, ko mēs darām ar vistām, arī attiecībām uz aitām, jo es domāju, ka arī aitu direktīva ļoti daudzās dalībvalstīs netiek pildīta. Paldies! Paldies! Cik priekšsādātājs tālāk eh, Docaku undze. Nu, paldies, priekšsādātāji kungs! Un tāpat kā pārējie, arī es vēlētos pateikties ministres kundzei par viņas uzrunu. Es biju mazliet vīlusies, ka es nedzirdēju neko detalizētāku uzrunā. Es domāju, ka mēs mūsu komitejā runājam par KLP jau uh, vismaz divi ar pus gadus. Un es domāju, ka beidzot mēs gribam uh, dzirdēt kaut ko konkrētāku, kad mēs apspriešam šo jautājumu. Un tomēr es gribētu pieskarties pāris lietām, ko jūs pieminējāt. Jūs runājāt par vienkāršotu politiku, Pēdējo gadu laikā es esmu tikusies ar lauksaimniekiem Ziemeļīrijā, un viņi uzskata, ka komisijas priekšlikumi ir ārkārtīgi sarežģīti, kas novad pie lielākas birokrātijas, lielākas nastas uh, zemkopjiem. Un mēs gribētu zināt, kādas ir Dānijas domas attiecībā uz šo vienkāršošanu. Jo Patiesībā mums ir nepieciešama tāda KLP, ko ir viegli pārvaldīt un kas neparalizē visu darbību. Tāpēc es gribētu zināt, ko Dānijas prezidentūra darīs attiecībā uz KLP vienkāršošanu, kas attiecās uz zaļošanu. Jūs runājat par zaļošanu kā par nākotni, bet e, es gribētu zināt, vai jūs uzskatāt, ka. Uh, Eh, zaļošanas jautājums ir jāpārceļ uz pirmo pīlāru, un vai tas mums veidos labu vīdi, vai arī, kā es jau vakar teicu, tas padarīs grūtu dzīvi Ziemeļīrijas lauksaimniekiem, tādēļ, ka tur ir ļoti daudz priekšnosacījumu un beigās zeme vispār nedrīkstēs apstrādāt. Mani lauksaimnieki gribētu zināt, vai Dānijas prezidentūrai ir kaut kādi komentāri par šo jautājumu, jo liekas, ka komisijai šādu paskaidrojumu nav. Tas varētu sarežģīt situāciju Ziemeļīrijā. Es piekrītu, lauksaimniecība ir jāeksportē, mums ir jāiepazīst un jāiekaro jauni tirgi. Taču vai tam ir jānotiek uz lauksaimnieku rēķina? Mēs te no rīta runājām par globalizācijas fondu. Un mēs gribētu zināt, uh, ko jūs domājat. Jo tā vien izskatās, ka komisija ir jau nolaidus rokas un pateica, nu jā, mēs zinām, ka globalizācija nodarīs kaitējumu Eiropas lauksaimniekiem un viss. Bet Dānijas prezidentūra kaut ko par to var teikt. Mums ir dažādas problēmas, Mums ir nepieciešama kaut kāda virzība. Tas attiecās uz aitām, tas attiecās uz GMO, jo problemātiskās vietas jau mēs visi apzināmies, bet mums ir nepieciešams mūs vadīt, lai mūs vada kaut kādā virzienā. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsādētāji, paldies, ministres kundze, ka jūs šodien esat ieradusies pie mums. Ja es tā pareizi sapratu, tad galvenais jautājums ir par dzīvnieku labturību un par KLP. Kas attiecās uz dzīvnieku labturību, tad es gribētu, lai mēs beidzot beidzam runāt par muļķībām un pievēršamies zinātniskiem pierādījumiem. jo līdz šim mēs esam balstījušies tikai uz tādiem argumentiem, kā viena tante teica, mums ir jāskatās uz to, ko saka zinātne. Mēs nevaram ticēt vienkārši kaut kādiem aizspriedumiem. Un patiecībā, pateicoties šiem aizspriedumiem, ļoti daudzi cilvēki vienkārši ir izsviesti no tirgus. Es nu, tiešām ļoti norūpējusies par šo jautājumu. Uh, jo manā valstī KLP nākotne ir manas valsts ģimeņu nākotne. Un eh, no atbildes uz šo jautājumu ir, atkarīgi no, ir atkarīgs tas, kā viņi dzīvos un vai viņiem vispār būs no kā dzīvot. Saskaņā ar dokumentiem, ko mums uh, iesniedza Komisija ir ļoti daudz subsīdiju, kas nepienākās uz rīsa plantācijām, nepienākās tām kultūrām, kas aug siltumnīcās un tam līdzīgi, bet ziniet, nu, tā ir lielākā daļa Spānijas lauksaimniecības, un mums tas nodarīs ļoti lielu kaut, kaitējumu. Un kas attiecās uz olīvēļu tad eh, te ir divas problēmas. Viena ir KLP un otra ir um, references cena. Abi šie uh, aspekti attiecībā uz olīveļu vienkārši ir novecojuši, un mums ir nepieciešama atbilde. Pašlaik nav iespējams attīstīt šo ražošanu kā privātu iniciatīvu. Un pašreizējā situācija kavē ļoti daudziem ražotājiem attīstīties. Un visbeidzot, mans kolēģis Gabriels Mato šodien nevarēja ierasties, tādēļ, ka viņš tiek apstiprināts par priekšsēdētāju pašlaik. Uh, Zilzēmniecības komitejā, bet viņš man uzdeva uzdot jums jautājumu, proti, eh, vai jūs beidzot izkustināsiet eh, to ziņojumu, kas attiecās uz pār, aizjūras teritorijām, tādām kā Madeira. Tas mums ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies, um, priekšsādātāja kungs. Laipni lūdzam mūsu vidu ministres kundze, kas attiecās uz antibiotikām un dzīvnieku labturību, mēs par to jau daudz esam runājuši, tāpēc es pie tā tagad neatgriezīšos, kaut arī es esmu referente šajos jautājumos. Šajās debatēs mani nodarbina birokrātija. Es godīgi jums atzīšos, man ir bail. Man ir bail, ka mēs radīsim vēl sarežģītāku sistēmu nekā mums jau ir. Un ir mūsu pienākums radīt sistēmu, kas būtu skaidra, likumdošana, kas būtu skaidra un precīza, lai katram būtu iespēja saprast pašam, Nevar būt tāds teksts, kuru saprot tikai pati komisija vai sekretariāts. Es esmu pret birokrātiju. Es arī domāju par katra lauksaimnieka brīvību. Mums ir jānodrošina iespējas dzīvot savā īpašumā, Mums ir nepieciešamas inovācijas, šiem cilvēkiem ir jādod iespēja. Visiem šiem cilvēkiem visās Eiropas malās ir tiesības izmēģināt savas idejas, lai pārliecinātos par to, vai tās darbojas vai nē. Pašlaik tas nenotiek. Taču mēs zinām, ka mēs dzīvojam pasaulē, kas ir dziļi iestigusi finanšu un banku krīzē. Uh, tas ir kaut kas eh, ļoti smags. Nu, kādā veidā mēs palīdzam lauksaimniekiem tagad? Vai lauksaimnieki var saņemt eh, aizdevumus, lai īstenotu savas jaunās idejas? Zviedrijā 80. gados uh, bija paredzēti tādi garantētie aizdevumi, kurus varēja saņemt, tad, ja cilvēks vēlējās darīt kaut ko tādu. Es domāju, ka šāda pat sistēma ir vajadzīga otrajā pīlārā. Ir nepieciešams to darīt vismaz reģionālās politikas līmenī. Mums vajadzētu pacensties radīt līdzīgu sistēmu. KLP ietvaros. Es jums došu divus piemērus. Tie ir pavisam vienkārši, bet jums palīdzēs saprast, ko es vēlos pateikt. Piemēram, dzīvnieku aizsardzības jautājumā mums ir zinātniski pierādījumi, ka ir efektīvas sistēmas dzīvnieku barošanai, tas atvieglo dzīvi lauksaimniekiem un tās kļūst arī rentablāk pašiem lauksaimniekiem un arī dzīvniekiem tā ir labāk. Taču, taču, ja mēs radām tādu sistēmu, eh, cūkām un citiem dzīvniekiem, tad bez šaubām ir nepieciešama nauda, lai e, nopirktu iekārtas barošanai. Citādi jau tas nav rentabli. Un tad lauksamniecība, protams, ir mūsu visu problēma. <clears throat> Nu, mēs zinām, ka mūsdienās jau ir tehnikas, ar kuru palīdzību var uzzināt, kas tālāk ir vajadzīgs, un mēs varam pārredzēt arī, cik daudz un kas mums ir jāražo. Tas pats attiecās uz uh, Eh, biodegvielu, uz elektrību. Tas viss ir izdarāms tādā līmenī, ka Eiropa kļūs pašpietiekama. Un, ja mēs izmantojam biodegvielu, tad var samazināt um, metāna un citu kaitīgu gāžu izmešu daudzumu. Varbūt es esmu mazliet novirzījusies no KLP diskusijas, taču es gribētu, lai mums tiktu dota šī iespēja ar iztēli domāt par mūsu nākotni, domāt par inovācijām. Grazie, viceprezidente Polson. Paldies, priekšsādātājas vietnieces kundze, tālāk Brita Rēmers. Paldies! Man ir prieks par to, ka šodien mēs varam diskutēt par šiem jautājumiem. Un uh, burtiski jau uh, pašā prezidentūras posma sākumā jums jau ir gigantiska darba programma. Un uh, rodas eh, aizvien lielākas bāžas, ka Eiropa lauksaimniecības sektora attīstās dažādos ātrumos. Mēs redzam, cik tālu viena no valsts ir atpalikusi no otras, gan attiecībā uz eh, direktīvu ieviešanu, uz noteikumu ieviešanu un aktualizējas konkurētspējas problēma. Mums eh, ir ļoti jāuzmanās ar šo tēmu, lai uh, šī eh, konkurētspēja netiktu apdraudēta eh, atšķirīgu īstenošanas ātrumu dēļ, vai tas ir eh, kādos lauksēmniecības aspektos, vai attiecībā uz aitu turēšanu, vai uz citiem. Un arī dzīvnieku aizsardzības jomā pastāv šī problēma. Mums ir jārod veids, kā sekmēt atpalicējus, kā veidot kopīgu bāzi, jo pretējā gadījumā tie lauksēmnieki, kuriem izdosies, uh, Mm, nodrošināt eh, atbilstību visiem noteikumiem nebaz nebūs tik ekonomiski izdevīgā pozīcijā. Mums ir jādomā par izmaksu aspektu, ko nemaz nevar atdalīt no visiem šiem jautājumiem. Mums ir jādomā eh, par eh, to, lai šīs lauksaimniecības neapdraudētu procesu. Tāpat arī jādomā par to, lai inovācijas un progress nebūtu Eiropas Savienībā ienaidnieks, kaut kas, no kā visi baidās, ir jābūt drosmei izmēģināt jaunas pieejas, jo, ja mēs tās neizmantosim, mēs uh, atpaliksim pasaules tirgo, mums neizdosies tur ieņemt vadošu lomu. Un mēs, kā Eiropas lauksaimniecības aizstāvi, to nevaram atļauties. Tāpat mums arī jāuzmanās, lai diskusijās par budžetu, par daudzgadu finanšu schēmu progress nebūtu pārāk lēns. Mums ir jāizstrādā plāni lauksaimniecībai, pirms mēs vēl zinām, kāda līdzekļa mums būs pieejami. Mums ir vajadzīgs konkrēts ietvers arī finanšu jomā, lai būtu skaidrs, ko mēs īsti varam iesākt Jo pretējā gadījumā notiek tā, ka dalību valstis izstrādā milzīgu vēlmi sarakstu, bet mums tam visam vienkārši nav naudas. Tad mums ir kaut kas jāsvītro, tad mums ir juridisks problēmas, jo mēs kaut ko esam apņēmušies īstenot, un es domāju, ka līdz ar to arī budžeta sektorā ir vajadzīgs progress, ir vajadzīgs signāls eh, par to, cik tālu mēs drīkstam iet. Uh, Tāpat arī ir jābūt uzmanīgiem ar šo zaļināšanas koncepciju. E, jūs vēlaties lielāku elastīgumu, jūs nevēlaties, lai pieaugtu birokrātija, bet tādā gadījumā varbūt jums no Dānijas perspektīvas vajadzētu vairāk zaļināšanas iekļaut otrajā pīlārā, kur ir iespējama lielāka elastība, jo pirmais pīlārs paredz visu Eiropas pasākumus, Un jāteic, ka situācija Eiropā šobrīd ir ļoti atšķirīga. Šīs atšķirības ir jāņem vērā. Ja mēs paraugamies uz jaunajām dalību valstīm, tas ir pavisam citā attīstības stadijā nekā vecās rietumu valstis. Pastāv ļoti liels atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem. Un ja mēs paraugāmies uh, kopējā kontekstā, tad uh, saprotam, cik grūti ir rast uh, vienotu pasākumu struktūru Es varu arī saprast, eh, ka uh, ir šis sadalījums jaunās dalību valstis, vecās dalību valstis, taču jau tika sacīts, uh, lielas problēmas var rasties tajās valstīs, kur nav mēģināts uh, līdzsvarot situāciju valsts iekšienē, izlīdzināt šīs lielās atšķirības. Un ja mēs vēlamies tikt galā ar mūsu lauksaimniecības uzdevumiem līdz 20. gadam, mums ir jābūt skaidram plānam. Tostarp arī attiecībā uz šo izlīdzināšanu Vācijā ir noticis daudz diskusiju par šo jautājumu, daudz strīdu. Un uh, ir jāteic, ka jūsu priekšā ir vienkārši vaiprātīgs uzdevums, ja jūs vēlaties visu to, ko esat pieminējusi, ieviest. Grazie, Brita, e ora uh, do la parola all'onorevole Šaldemozes. Paldies, Brita. Tālāk vārds uh, nākamajam runātājam Šaldemozes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicam eh, jūs Eiropas parlamentā, ministrs kundze. Jūs uh, sacījāt, ka jūsu personāls nedabūs pārāk daudz atpūtas turpmāko sešu mēnešu laikā, un visticamāk, ka jums pašai klāsies tāpat, jūs priekšā ir grūts darbs, Dānijas uh, programma ir ļoti vērienīga, bet uh, tas ir labi, jo mums kā reiz ir vajadzīga ambicioza programma. Protams, ka ir uh, runa par ļoti daudzām dažādām interesēm, viedokļiem, uh, taču mums ir vajadzīga skaidra un ekoloģiskāka lauksaimniecības politika. Man ir pāris jautājumu. Pirmkārt, kāda ir prezidentūras nostāja pret pārtikas izniekošanu? Pagājušo nedēļu mēs pieņēmām rezolūciju, kurā tika norādīts, ka mēs vēlamies, lai uh, pārtikas izniekošana samazinātos uz pusi Eiropas Savienībā līdz 20. gadam. Uh, Tad jūs pieminējāt arī šo antibakteriālo rezistenci. Vai Dānijas prezidentūra ir paredzējusi arī iespēju aizliegt tos medikamentus, uh, kas uh, tiek parakstīti jo tas varētu būt eh, veids, kā risināt situāciju. Tāpat daudz kolēģi ir eh, pieminējuši to, ka Eiropas Savienībā pastāv dzīvnieku labturības un lauksaimniecības noteikumu atšķirīgi īstenošanas ātrumi. Dānijas prezidentūra ir mēģinājusi iesaistīt uh, diskus, iesaistīties diskusijās padomē par to, kā nodrošināt vienotu noteikumu ātrāku ieviešanu un konsekventāku ieviešanu visā Eiropas Savienībā. Būtu ļoti svarīgi to panākt, jo ir daudz noteikumu šajā jomā, kuras uh, eh, dalību valstis vienkārši neievēro. Uh, Un visu beidzot, paldies, ka ieradāties šeit. Paldies par dialogu ar mums, jo tas mums ir ļoti vajadzīgs. Paldies. Jārkungs. Paldies. Es vēlētos uh, no sirds sveikt Danijas uh, ministri lauksaimniecības komitejā. Jūs ieradāties pie mums uh, tādā pienākumiem uh, pilnā laikā un uh, Mēs ceram, ka jums izdosies virziet lauksaimniecības politiku produktīvā gultnē. Man ir virkne jautājumu. Pirmkārt, kad jūs droši zināsiet, cik naudas būs mūsu rīcībā? Jo mums joprojām trūkst tādu saistošu apsolījumu, cik daudz līdzekļu mēs saņemsim no dalību valstīm turpmākajam finanšu plānojumam. Tāpat jūs sacījāt, ka jūs cīnāties par vienkāršošanu un birokrātijas mazināšanu. Es lūdzu, neaizmirstiet nekad šos jūsu mērķus un ņemiet to vērā lauksaimniecības reformā. Padomājiet, vai katra šīs reformas detaļa veicina šo vienkāršošanu un debirokratizāciju. Tāpat arī aicinu jūs nepazaudēt no, no skatu punkta harmonizācijas jēdzienu, jo jāpatur prātā, cik daudz atšķirību ietver sevi šis vienotais jēdziens kopējā lauksēmniecības politika, gan attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, gan attiecībā uz īstenošanas stadiju. Un mūsu valstī ir radies iespējas, ka lauksaimniecības reforma vēl nav pabeigta, un mēs jau sākam nākamo reformu, un tas ievērojami mazina zemnieku uzticēšanos. Un, kā jau tika sacīts, arī no manas puses uh, lūgums attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību un īstenošanas aspektu. Mēs eh, te strādājam pie uh, vistu būrīšu jautājumu. Mēs zinām, ka 12 valstīm nav izdevies iekļauties uh, standartos. Zinām, ka ļoti daudz uh, olu ir kļuvušas par um, neatbilstošu produkciju. Un uh, šī situācija ir diezgan kaitinoši, bet te pašā laikā tiek veidotas jaunas eh, direktīvas, jauni noteikumi, bet uh, neizdodas īstenot jau esošos. Nav īstenots tas, kas uh, tika pieņemts pirms 12 gadiem, tāpēc es gribu jautāt, kā jūs varat nodrošināt uh, to, ka mēs atgūstam uh, konkurētspēju un uzticību, ka to atgūst mūsu dzīvnieku turētāji. Grazie, Pēter. Elizabete. Paldies, Pēter. Elizabete. Un tad uh, Denelis. Paldies, ministrs kundze. Uh, pateicos, ka esat šeit. Man interesē, ko jūs domāsiet, kad jūs pametīsiet šo telpu, kā jūs tad redzēsiet uh, šo struktūru uh, un, un cik uh, daudzi no mūsu logumiem tiks ņemti vērā. Jūs sacījāt, ka iestājaties par zaļu un ilgtspējīgu izaugsmi, taču man ir jautājums, eh, cik zaļa izaugsme ir jūsu valstī, Dānijā, vai to var ņemt par piemēru? Un arī kā jūs plānojat eh, to īstenot? Un kā tad jūs īsti to plānojat uh, ieviest, vai zaļināšana būs pirmajā pīlārā un kāda pasākuma būs otrajā pīlārā. Jūs pieminējāt pārtikas produktu drošību un patērētāju aizsardzību, atslēgvārds šeit bija antibiotika rezistence. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un arī šeit man ir konkrēts jautājums, ko jūs plānojat darīt patērētāju aizsardzības kontekstā, kā antibiotiku izmantošana tiks uh, ņemta vērā attiecībā uz uh, cilvēku veselības aizsardzību. Tāpat uh, jūs runājāt par dzīvnieku aizsardzību. Daudziem kolēģiem bija interesi par to, kā dzīvnieku aizsardzības noteikumi tiks ieviest visā Eiropas Savienībā. Es esmu pārliecināta, ka mums jāpievērš liela uzmanība dzīvnieku aizsardzībai. Es esmu atbildīgā no tautas partijas eh, par šo jomu, un man bija liela atbildība 2006. gadā, un uh, es piekrītu Paulsens kundzes teiktajai, bet vēlētos norādīt, ka uh, pirmkārt par šo dējēju vīstu turēšanu vai par cūku labturības noteikumiem. Uh, Jūs jau dzirdējāt jautājums. Uh, nodokļu maksātāji mums pārmet, ka tie noteikumi, kas netiek īstenoti, uh, liecina par lielu Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas neveiksmi, un mums ir šim procesam jāpratojas. Mēs nedrīkstam veidot jaunus likuma projektus, ja vecie vēl nav tikuši pienācīgi īstenoti. Tikai tad mēs drīkstam pievērsties jauniem dzīvnieku aizsardzības rīcības plāniem. Un es labprāt kaut ko dzirdētu no jums, proti, kā mēs eh, varētu pievērsties šai jomai tagad pēc eh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā, jo jūsu rīcības plānā par to ir diezgan maz teikts. Paldies, Elizabete! Mēs uh, pabeigsim jautājumu kārtu, dodot vārdu Spiro Danelis kungam. Paldies, uh, un uh, es vēlu uh, visu to labāko Dānijas ministrē viņas darbā, un es uh, lūdzu vārdu, lai ierosinātu tēmu, par kuru vēl līdz šim nekas netika teikts, un kas, manuprāt, ir ļoti vērtīga gan pēc būtības, gan. Uh, proti bioloģiskā daudzveidība un un bioloģiskās daudzveidības veicināšana Eiropas Savienībā, kas savā ziņā atspoguļo arī Eiropas Savienības kultūras mantojumu. Mani vienmēr ir satraucis tas, ka mūsu paudze ir bijusi pietiekami privileģēta pirms desmit tūkstošiem gadu homo sapiens uh, pārgāja no paleolīta neolītiskajā posmā, un viņi uh, sāka uh, rūpēties par savu zemi, par savu dzīvnieku labklājību, un mēs kaut kā pamazām esam zaudējuši saikni ar šīm tradīcijām. Tikai maza daļa no šī mantojuma tagad ir aizsargāta. Tāpēc lauksēmnieki, lauksēmnieku produktu ražotāji šobrīd nav spējīgi kontrolēt paši savu ražošanas procesu. Mēs nerādām labu praksi mūsu bērniem, kas e, nevarēs gūt no savas zemes to, ko mēs esam guvuši - pašaudzētus tomātus, gurķus un citas lietas. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc es vēlos jautāt, vai jūs prezidentūras laikā, ministrs kundze, jūs varētu veikt kādus pasākumus, lai izveidotu uh, uh, sēklu banku, lai pasargātu bioloģisko daudzveidību, lai nodrošinātu to, ka uh, joprojām šis planētas paliek tikpat daudz lauksamniecības produktu, kā ir šobrīd. Paldies! Paldies, Spiros, par tavu jautājumu! Un paldies arī uh, pārējiem kolēģiem. Kā jau jūs redzat, ir saņemts eh, ļoti daudz komentāru, bet uh, reizēm mēs esam vēl daļrunīgāki nekā tagad, bet nu laiks jums atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji! Really do... es tiešām saprotu, ka ir tik daudz teikts uh, šajās debatēs. Šis uh, temats ir tiešām ļoti nopietns un svarīgs, un jūs pieskārāties ļoti daudziem svarīgiem jautājumiem, un mēs varētu to visu ilgi apspriest. Jūs vēlaties rast risinājums, un arī es vēlos rast risinājumus tiem jautājumiem, ko jūs minējāt. Mums visiem ir jāsaprot, ka šobrīd valda finanšu krīze. Un tas nozīmē, ka mums jāmeklē jauni risinājumi. Un es iestājos par tādiem risinājumiem, kas ved mūs uz priekšu. Mums nav nepieciešami vakardienas risinājumi, mums ir nepieciešami jauni risinājumi. Un kādi tad ir šie risinājumi? Tieši par to mums ir jādiskutē kurp mēs dodamies, uz kurieni iet pasaule, mums ir jāsaprot, un daži no nu, to jau ar pieminēja, uh, mums ir jāatceras, es šobrīd runāju nevis kā Dānijas ministre, bet kā prezidentūras pārstāvji. Un, protams, es neaicinu uh, braukt savas valsts pārstāvjus uz uh, Briseli un stāstīt par visu, visādiem risinājumiem Dānijā un rūpēties par Dānijas jautājumiem. Mums ir jādomā globāli un nevajag ar visiem, uh, par visām sīkām problēmām sūdzēties. Briselē. Protams, varbūt nevis Dānijā piekrīt manam viedoklim, bet tā nu tas ir Jā, es atbildēšu arī uz jautājumiem par Dāniju, bet uh, es runāšu galvenokārt par citiem jautājumiem. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē un šai situācijai mums ir jāpieskaņojas. Mēs importējam ražojumus, bet mēs arī eksportējam, un mūsu eksports balstās uz importu un otrādi. Un tādēļ mums ir jāsaprot, jāizdomā, ko mēs varam darīt un kā mēs varam izdzīvot globālajā tirgu. Ko mēs varam dot, kādu ieguldījumu mēs varam dot, un tas mums ir pašiem jānoskaidro šis jautājums. Es tā domāju, un man piekrīt arī SAO ekonomisti, vai es piekrītu SO ekonomistiem, ka Tagad svarīgs jautājums ir zaļā ekonomika. Mēs nevaram konkurēt uh, pasaules tirgu ar mazām algām, bet gan uh, domājot par dzīvnieku labturību, par uh, ilgtspējīgu attīstību, ar inovācijām, ar inovatīviem produktiem, gan mēs spējam konkurēt. Un uh, Ilgtspējīga attīstība nozīmē arī uh, to, ka ir mazie ražotāji, reģionālie ražotāji, kas ražo mazos uh, apjomos. Daudzi vairāk no jums minēja svarīgu lietu, proti ir jānodrošina uh, vienlīdzīga īstenošana dalību valstīs. Līdz šim tā tas nav bijis. Manuprāt, vissvarīgākais jautājums īstenošanas jomā eh, skar dzīvnieku labturību. Un es piekrītu tam. Mums ir arī padomē bijusi diskusija par dējēju vistām un par, eh, arī par eh, cūku un cūku māšu uh, audzēšanas direktīvas ieviešanu līdz 2013. gadam, un mēs esam lūguši komisiju ļoti stingru nostāju īstenot pret dalību valstīm, un vakar vakarā vai šorīt uh, komisija mūs informēja, ka ir uzsāktas uh, pārkāpuma procedūras pret 14 dalību valstīm attiecībā uz kasešu būriem un šīs uh, direktīvas īstenošanu. Un šī rīcība tiešām ir notikusi ļoti ātri. Tas viss ir saistīts ar to, ka uh, Eiropas Savienības pilsoņi iestājas par dzīvnieku labturības prasībām, parlaments par to iestājas, arī padomi to pašu prasa, tagad ir jārīkojas. Uh, Bet tāpat man jānorāda, ka es domāju, ka viens no nākotnes risinājumiem būtu tāds, ka ja mēs pieņemam regulējumu, teiksim, 12 gadus uz priekšu, tā ieviešanai paredzēt 12 gadi, jo mēs jau negribam uh, to visu izdarīt viens dienas laikā, lai um, neizspiestu no tirgus uh, lauksaimniekus, tā tad ir paredzēts ilgs ieviešanas termiņš atsevišķos gadījumos. Bet runājot par dzīvnieku labturību, mums vajadzētu paredzēt uh, noteikts ieviešanas posmus uh, dalību valstīm. Es arī pilnībā piekrītu, ka tas ir absolūti nepieņēmami, ka uh, ir lauksaimnieki, kas konkurē gan starp dalību valstīm, gan vienas valsts iekšienē, darbojoties uz dažādiem nosacījumiem dzīvnieku labturības jomā. Tāpat ļoti būtiski ir norādīt. Mums būs uh, konference par dzīvnieku labturības jautājumiem un arī komisija ir sagatavojusi priekšlikumus par dzīvnieku labturības rādītājiem. Jā, šī likumdošana ir ļoti stingra un birokrātiska, bet varbūt uh, ir jautājumi, ko mēs varētu Uh, risināt uh, tādā veidā, kā to vēlas uh, patērētāji, varbūt ar marķējumu palīdzību. Piemēram, dāņu zemnieki audzē cūkas, kuru gaļa tiek pārdota Lielbritānijā. Un tur ir ļoti stingras prasības, jo vi viņi par šo prasību ievērošanu saņem papildus samaksu. Uh, un varbūt būtu citi līdzīgi risinājumi mm, iespējami. Es arī piekrītu Garstīs kundzei, ka, mm, ka, jābū, ka visam jābalstās uz zinātnes atzinumiem. Un tagad es pievērsīšos savai personiskai pieredzei. Esmu uzaugusi laukos, esmu studējusi agronomiju un uh, Eh, strādāju sākumā lauksaimniecības ministrijā, pēc tam patē, patērētāja aizsardzības ministrijā. Esmu eh, strādājusi lauksaimniecībā un elpojusi lauksaimniecības gaisu visu savu dzīvi, un esmu stingri pārliecināta, ka Eiropas lauksaimnieks spēja virzīties uz priekšu. Esmu stingri pārliecināta, ka Eiropas lauksaimnieki spēs dot savu ieguldījumu mūsu sabiedrības attīstībā arī krīzes laikos. Un mums ir jāpalīdz viņiem. Mums ir jāpalīdz viņiem nedarīt vairs tā, kā viņi strādā, nestrādāt tā, kā viņi strādāja vakar, bet strādāt citādi. Uh, Un tas ir mans uh, viedoklis, mana pārliecība, balstoties uz manu dzīves pieredzi. Esmu pārliecināta, ka lauksaimniecībā ir nākotne, bet mums lauksaimniekiem ir jāpalīdz. Dažkārt uh, lauksaimnieki ir nedaudz tā jāpabiksta, varētu teikt, ka tā tas ir Dānijā vismaz. Un uh, no savas pieredzes var teikt, ka tāda pabikstīšana palīdz. Uh, Un tagad es atgriežos uh, pie priekšprezidentūras eh, programmas. Tātad mēs esam paredzējuši diskusiju par līdzekļu pārdalījumu uzsākt martā. Bet mēs runāsim ne tikai par pirmo pīlāru, bet arī par otro pīlāru. Par to ir jārunā, jo šeit ir saistītas lietas. Un es domāju, ka tā būs ļoti nozīmīga diskusija. Tāpat mums arī diskusija par tā saucamo zaļināšanu, jo daudz ir kritikas izskanējis par zaļināšanu pirmajā pīlārā. Tas ir viens priekšlikums, bet var būt tāds, ka mēs paplašinām uh, zaļināšanas piedāvājumu pirmajā pīlārā. Būs daudz vairāk iespēju varbūt kā sasniegt šos mērķus. Eh, ir, eh, protams, grūtības 27 dalību valstu Eiropas Savienībā. Ir grūti noteikt tos pašus elementus dalību valstīm, kur atšķiras uh, gan augsnes apstākļi, gan vēsture, kultūra, valodas, ļoti daudz kas atšķiras, un tādēļ mums ir jāmeklē kopsaucējs. Varbūt ir jāparedz vairāk uh, zaļināšanas iespēju, tāds kā saraksts, no kā varētu izvēlēties, bet galvenais mērķis ir, lai nenotiktu konkurences kropļojumi. Uh, tātad šādas diskusijas mēs varētu sarīkot. Mēs varētu apspriest arī līdzekļu sadalījumu starp dalībvalstīm, kā es to norādīju, un Daži no jums, godātie deputāti, runāja arī par līdzekļu sadalījumu vienas valsts iekšienē. Bet man jāatzīst, ka tas ir ļoti sarežģīts un grūts jautājums. To izlēma dalību valstis pašas. Vismaz tā tas ir bijis pagātnē. Katra dalība valsts šos jautājumus uh, agrāk izlēma pati, un tādēļ ir grūti situāciju mainīt. Nu, jāsaka, tāds uh, To es gan vēlētos, un priekšsēdētājs man piekrīt. Bet katram ir jāizvēlas sava kauja. Man te, daži ir teikuši, ka, es, ka man ir ļoti daudz un tālajošu mērķu, bet nu, katrā ziņā mums jāizvēlas savas kaujas. Daži deputāti runāja par bioloģisko daudzveidību. Es piekrītu, ka tā ir ļoti būtiska Tālāk par mūsu kultūras mantojumu arī tas ir ļoti būtiski. Mums ir jāsaglabā savs kultūras mantojums. Mums jānodrošina, lai mūsu tradīcijas un vērtības un dzīves veids tiktu saglabāts līdztekus bioloģiskai daudzveidībai. Uh, Ne jau, tika, ne jau tādēļ vien, ka esam parakstījuši konvencijas par bioloģisko daudzveidību, bet arī tādēļ, ka tas mums ir svarīgi, lai mums būtu dzīves kvalitāte, kas ir saistīta ar uh, dažādiem uh, apstākļiem, kas pastāv mūsu valstīs. Šie 7%, kas paredzēta zaļināšanai. Jā, šeit varētu būt problēmas. Mēs varētu noteikt, ka tas attiec nevis uz vienu saimniecību, bet uz reģionu šie 7%. Tad varētu noteikt uh, tādus uh, rajonus, kas uh, būtu paredzēti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai teiksim, var, nevaram teikt tā, ka īrijā vairs neko neražos un tad viss ražos tikai Vācijā, tā nu gan ne, bet eh, šeit varētu būt runa par mazākiem reģioniem. Piemēram, Dānijā mēs varētu runāt par kādas upes baseina aizsardzību Uh, mums ir uh, klimata pārmaiņu problēmas jārisina, mēs varētu, teiksim, uh, not, noteik ap kādu upi būs tikai pļavas un ganības, un tā tiks nodrošināti šie 7%, un tad atkal tur, kur ir laba aramzeme, to, to izmantot kā aramzeme. Tas ir tāds ierosinājums. Mēs varētu uh, to, šo jautājumu diskutēt no šāda skata punkta. Mums ir komisijas priekšlikums, un tagad jādomā, kā to praktiski realizēt dzīvē. Tātad tie ir tādi jautājumi, ko mēs apspriedīsim, redzēsim, kā, kāds nu būs rezultāts. Būtu, protams, ļoti labi, ja mums izdotos rast risinājumus, domājot par nākotni un noteikti saglabāt dialogu ar jums. To jau es teicu savā ievada runā un to atkārtoju tagad. Mums ir nevis vēsturiska iespēja, bet vēsturisks pienākums rast kopsaucēju lauksaimniecības reformu jautājumā. Mums tas ir jādara un mēs to vēlamies darīt, un tad arī darīsim to un strādāsim Eiropas labā. Paldies! Veramente grazie, veramente grazie. Jā, tik tiešām, Meta, liels paldies. Bija ļoti skaidrs tas, ko tu vēlējies mums pateikt. Tava uzruna visu atspoguļoja. Liels paldies par tavu vaļsirdību, paldies par tavu kompetenci Eiropas jautājumos. Un... Es e, domāju, ka mums tiešām vajadzētu atrast to kopīgo pamatu, kuru tu pieminēji. Protams, mums šeit ir atšķirīgi viedokļi, taču mūs vada kopīgs gars šajā kopīgajā cīņā. Vēlreiz paldies, un tagad mums uz pāris minūtēm būs pārtraukums, un pēc tam ķersimies klāt pie darba kārtības pēdējiem jautājumiem.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 Tālāk 11. darba kārtības punkts ir aromatizēto vīna produktu geogrāfiskās izcelsmes norādes. Referents ir Herberts Dorfmans. Šī regulējuma mērķis ir vienkāršot un padarīt arī skaidrāku spēkā esošos tiesību aktus. Došu vispirms vārdu atziņumu autoram Dorfman kungam. Uh, Un, ja komisijas pārstāv vēlas izteikties, arī tie var runāt. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, runāšu itāliski, priekšsādātāju kungs, tādēļ, ka šis ir jautājums no Itālijas. Un es gribētu ātri izskaidrot, kāda ir situācija. Tā ir drusku sarežģīta. Mūsu komisija ir jāizstrādā atzinums par tekstu kopumā. Vai arī par, uh, vismaz par to tekstu daļu, kas attiecās uz uh, izcelsmes vietas apzīmējumu. Nu, un man ir jāsaka, ka uh, š šie dzērieni sadalās trijās daļās. Pirmais ir vermuts. Tas i, satura vismaz 16% alkohola. Tādi ir parastie aromatizētie vīni, kam ir vismaz 15% alkohola, un aperitīviem ir jāsatur vismaz 50% e, vīnogu izstrādājuma. Nu, un e, lielākā daļa produkcijas notiek Itālijā, mazliet arī Spānijā, un ir pāris uh, Eh, ražošanas vietas ir arī Vācijā. Regulas grozījumi pārēdz dažas lietas, kas nav būtiskas. Nu, mēs jau visi zinām, eh, ko, kas mums tika teikts, kā ir jāharmonizē uh, ar Lisabonas nolīgumu šie jautājumi, un tas notiek ar deleģēto aktu palīdzību. Nu, un tad ir tehniski jātiek galā ar šiem aromatizētajiem vīniem, pie kuriem ir jāpievieno alkohols, citādi nevar sasniegt tos 14-15% alkohola dzērienā. <clears throat> Pamatvīnam ir jābūt Eiropas galdavīnam, un tas nozīmē, ka tam ir jābūt ražotam Eiropā. Bet tas var būt arī vīns, kas ir importēts no uh, valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienībā. Pēc tam mēs sastopamies ar diezgan gāru dāļu attiecībā uz izcelsmes nosaukumu. Arī attiecībā uz aromatizētajiem vīniem. Ja mēs paskatāmies uz šo aromatizēto vīnu ražošanu, tad diezgan bieži tie ir lielās rūpniecības rokās, piemēram, Martīnī. Tāpat šie aromatizētie vīni diezgan bieži tiek ražoti balstoties uz sevišķām receptēm, ko pārzin tikai noteiktās rūpnīcas un kas nekad mūžā tās neatklās, lai citi to nesāktu ražot. Uh, Taču tādiem produktiem kā Sangrija Spānijā vai Karstvīns būtu ļoti interesanti uzzināt, no kurienes tas nāk, tāpat kā tas attiecās uz parastiem vīniem. Būtu nepieciešama norāde par uh, produkta izcēlesmi. Lūk, tāds ir komisijas priekšlikuma saturs. Un es domāju, ka politiskās debates fokusēsies uz harmonizēšanu ar Lisabonas nolīgumu. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies, Herbert. Tagad dosim vārdu deputātiem. Garsijas kundze, paldies priekšsādātāja kungs, paldies Dorfman kungam par šī iepazīstināšana šo komisijas iniciatīvu, ar kur palīdzību mums vajadzētu tomēr drusciņi eh, skaidrākiem tapt jēdzieniem un lai mēs varētu aizsargāt uh, geogrāfiskos nosaukumus aromatizētajos uh, vīnos un tas attiecās uz aromatizētajiem vīniem un aromatizētajiem kokteļiem. Man šķiet, ka mūs, manā valstī uh, tas tiek uztverts diezgan pozitīvi. Arī Itālija un Francija ir valstis, kurām tas ir svarīgi. Un vajadzētu mazliet uzsākt uzsver to, ka vīns ir klāta šos, šajos aromatizētajos produktos. Tomēr es gribētu pateikt, ka šajā likumdošanas tekstā, ka uh, alkohola pievienošanai ir jābūt uh, fakultatīvai, vai arī um, saldināšanai ir jābūt uh, fakultatīvai, kā tas notiek ar vermutu. Katrā ziņā paldies par šo priekšlasījumu. Jā, paldies Garsīs kundzei. Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht gehört. Ja, danke schön. Ja, atvainojiet, es nedzirdēju savu pieteikumu. Paldies priekšsēdētāji, paldies Dorfman kungam, kas ir sagatavojis šo ziņojumu. Man ir daži principiāli jautājumi par šo dokumentu. Pārlasot šo dokumentu, es redzu, ka tajā ir ļoti daudz dažādu aspektu, un, ja es pareizi sapratu kolēģi Dorfmanu, tad uh, par dažām no šī dokumenta daļām mums ir kas sakāms, par dažām nē, bet jau pamatojumā ir ticis norādīts, ka šī priekšlikuma ietvaros uh, mērķi un principi attiecībā uz aromatizēto vīnu izcelsmes marķējumu, kā arī geogrāfiskās izcelsmes datu aizsardzību tiek lemts. Parlaments ir likumdevējs, tāpēc es domāju, ka šeit mums vajadzētu darboties koplēmumu procedūrā. Un, uh, ja mēs paraugamies, piemēram, uz 14. pantu, uh, Tur ir runa par nacionālajām procedūrām, tur, piemēram, ir runa par to, kas ir pārziņā nacionālajā, nacionālajā pārziņā attiecībā uz geogrāfiskajām norādēm, ja netiek izpildītas prasības. Nu, man par šo dokumentu ir ļoti daudz jautājumu. Un es gribētu jautāt, kas tad īsti ir jauns attiecībā uz marķējumu, uz geogrāfiskās izcelsmes informāciju. Uh, Te mēs eh, ķeramies klāt jaunajai jomai, kas atstās ietekmi uz vīna tirgu, un eh, vai te mēs mainīsim procedūru, vai arī vienkārši uh, tehniski uh, saskaņosim to ar deleģētiem un īstenošanas aktiem. Es gribētu zināt, piemēram, attiecībā uz šo 14. pantu, uh, kur ir noteiktas šīs īpašās prasības, kas tajā ir pieminētas, vai eh, tas viss jau ir noteikts vīna, tirgus, regulā, vai arī mēs šobrīd eh, nosakām pavisam kaut ko jaunu. Un, ja tā tas ir, tad ir svarīgi zināt, kāda ir parlamenta Eh, pienākumu, parlamenta pienākumu būtu līdzvērtīgi lemt par to visu un diskutēt. Paldies, tālāk Spiros Danelis, Spiros Danelis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kas Jā, runājot par šo priekšlikumu, man liekas, ka tas dodas pareizajā virzienā. Es gribēju tikai uzsvērt to, cik uh, svarīga ir šī vīna izmantošana, lai uzlabotu aromatizētos izstrādājumus. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, ka uh, tas mums palīdz uh, izplatīt šo produktu, kas ir Eiropiešu vīns. Tāpēc es domāju, būs ļoti, būtu ļoti labi pievērst uzmanību tehnoloģiskajai attīstībai pēdējo gadu laikā, kas šiem produktiem garantē kvalitāti un padara to konkurētspējīgāk. Un es domāju, ka cik tālu tas attiecās uz patērētāju, ir nepieciešama kvalitāte un patērētājam ir jāsniedz informācija par tradicionālajiem ražošanas nosacījumiem, kas tiek ievērot ražošanas laikā, un arī par geogrāfisko apvidu, no kur produkts ir ieradies. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātājs, un ir palicis uh, komisijas pārstāvis Sorillas kungs Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu tikai uzsvērt to, ko teica Grieķijas pārstāvis. Galvenais šīs regulas mērķis ir aktualizēt ļoti seno regulu par aromatizētajiem vīniem un pielāgot uh, to tā, lai lielāku vīnu daudzumu varētu izmantot šāda veida produktos un pielāgotos tirgus prasībām, kur tiek prasīts arvien vairāk produkti ar mazāku alkohola saturu. Mums te ir jārunā arī ne tikai ar patērētājiem, bet arī ar iesaistītajām pusēm, un galvenais mērķis ir nodrošināt to, ka var izmantot lielāku vīnu daudzumu šādu veidu izstrādājumos. Es domāju, ka vairāk man arī nekas nav piebilstams. Paldies! Jā, paldies! Tad pateiksimies komisijas pārstāvim un tad es domāju, ka varētu atļaut Herbertam noslēgt, bet. Jā, man vēl ir viens jautājums eh, komisijai. Uh, ir jāzina, vai ir eh, pēc būtības grozījumi visā dokumentā, jo tādā gadījumā te ir jautājums par regulējumu, te ir jāpārskata arī saturs, piemēram, Runājot par aromatizētiem dzērieniem, kas tiek pildīti dažādos reģionos, tur ir jālēmj arī par etiķetēm, un mums ir ļoti jāuzmanās, kā mēs rīkosimies ar šiem geogrāfiskās izcelsmes datiem, un ko vispār nozīmē šis teikums pildīts tur un tur. Tad eh, šim vārdam pildīts ir eh, ļoti lieliem burtiem jābūt rakstītam, vai mēs strādāsim ar visu šo dokumentu kopumā, nu tā es to sapratu. Prego, doktor Zorilla, se se può intervenire. Zorils kungs, varbūt jūs varētu atbildēt, ja nē, tad es došu vārdu Dorfman kungam noslēgumu vārdiem. Jā, ir viens elements šajā priekšlikumā, kas nebija vecajā regulā, un tas attiecās uz geogrāfisko uh, uh, vietu, jo vecajā regulā par to nebija gandrīz ne vārda. Un te būs tāda geogrāfiska norāde, tāpat kā uz lauksaimniecības produktiem. Un tā, te mēs iedvesmu pasmēlāmies no vīnu regulas. Un uh, tas bija vienkārši centiens sabalansēt to, kas tika teikts par vīnu. Uh, Un eh, to pašu teikt arī par aromatizētajiem vīniem. Tagad, ja jūs jautājat, vai tur var vēl kaut ko mainīt, tad es teiktu, ka jā. Jo tas ir priekšlikums, ko mēs vēl iesniegsim padomēji. Un, kā jau es teicu, mēs vienkārši šo regulu modernizējam. Uh, tās izmaiņas tur ir pavisam nelielas definīcijās un tam līdzīgi, taču es domāju, ka jūs varat ierosināt grozījumus. Man ir jākonsultējās ar savu ģenerāldirektorāta juristi. Nu, viņa apstiprina, ka jā, ka jūs to varat. Paldies! Herbert, atele... Paldies! Ļoti labi. Nu, Herbert, tagad tu vari izteikt savus galus slēdzienus. Un, un, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, uh, man ir uh, eh, jāatsaucas uz kolēģi klāsu jautājumu. Jāteic, ka šis dosie ir savā ziņā tāds vienreizējs, jo tas sastāv no divām daļām. Pirmkārt, eh, no vienas attiecībā uz mūsu lemšanas kompetenci. Un pirmajā daļā ir runa par pašu produktu. Tā ir vides komitejas atbildība. Tur referents ir jauns kolēģis, Bartoloci kungs, kas eh, parasti sēž eh, pāris rindas aiz manis, un eh, par to lauksaimniecības komiteja ir jāsniedz atzinums. Un par otro daļu atbildīgi esam mēs, Agri komiteja. Protams, ka tas notiek koplēmumu procedūrā, un uh, ja Klāsa kungs uzdeva jautājumu, kas ir jauns. Curīls kungs jau atbildēja šo jautājumu, man nav nekas jauns piebilstams, bet es vēlētos lūgt eh, visus kolēģus griezties pie manis ar saviem jautājumiem, un tad mēs turpmāko dienu laikā varēsim uh, formulēt uh, labu parlamenta nostāju. Bene, grazie a Herbert Dorfman. Paldies Herbertam Dorfmanam. Un paldies visiem tiem kolēģiem, kas izteicās par šo darba kārtības punktu. Tālāk varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Vai es varu aicināt uh, FAO padomas uh, neatkarīgo locekli, uh, kas uh, runās ar mums par pārtikas drošību? Un, kā jau jūs zināt, mēs bieži esam runājuši par pārtikas drošību Eiropas līmenī. Un es jau norādīju, ka esam runājuši gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī globālā līmenī. 7 līdz 8 miljārdi cilvēku ir uh, ieinteresētās puses, eh, viņi ir sastapušies ar to, ka pieaug pieprasījums pēc pārtikas. Un 2010. Eh, gada decembrī tika pieņemts ziņojums par šo jautājumu. Tur tika uzsvērts, ka ir svarīgi garantēt lielāku pārtikas apgādes drošību Eiropas Savienībā. Uh, nodrošinot pārtiku Eiropas iedzīvotājiem par saprātīgām cenām un arī garantēt lauksēmniecības ieņēmumus. Šie mērķi ir bijuši lauksēmniecības politikas centrā, un mēs esam ļoti cīnījušies šajā otrajā leģislatīvajā periodā parlamentā. Un uh, mēs esam gatavi uzklausīt, kas jums sakāms par šo jautājumu. Un cerams ka veidosies laba diskusija ar ANO pārtiks un lauksaimniecības organizācijas priekšsēdētāju. Madam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, uh, vicepriekšsēdētāji, godātie deputāti. Dāmas un kungi, vispirms vēlētos jums sirsnīgi pateikties par iespēju uzstāties jūsu priekšā šodien par šo tik svarīgo tematu, kā jūs to norādījāt par eh, pārtiks piegāžu drošumā, pārvaldību pasaules mērogā. Jūs kā lauksaimniecības komiteja un arī lauku attīstības un uh, zivsaimniecības komiteja nodarbojas ar šiem jautājumiem. Uh, Mani 2009. gada novembrī eh, slepenā, slēgtā balsojumā ievēlēja 191 valsts pārstāvi, un es tiku atkārtoti ievēlēts eh, šai amatā uz otro pilnvaru termiņu. Pirmo reizi es jūsu priekšā uzstājos Strasbūrā pirms gada runājot par attiecībām starp Pasaules pārtiks un lauksaimniecības organizāciju un Eiropas parlamentu. Pēdējo, pēdējā gada laikā ir notikusi svarīga attīstība pasaules mērogā, un tādēļ šī tikšanās ir tik svarīga. Es vēlējos jūs pirmkārt informēt par situāciju uh, mūsu mītnes vietā Romā un arī uz vietām, un arī vēlējos uzklausīt jūsu viedokli. Eh, diemžēl atkal ir izplatījies bats Āfrikas raga reģionā un citviet, un tas apliecina, ka pārtiks piegāžu drošība joprojām ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem starptautiskās sabiedrības darba kārtībā. Mums dažkārt tomēr ir jābūt optimistiem, un ja pasaules iedzīvotāju skaits sasniegs 9 miljārdus 2050. gadā, tad jāatceras, ka 1950. gadā bija 2,5 miljārdi iedzīvotāji un laika posmā no 2050. gada līdz šim brīdim mēs esam spējuši pabarot vēl papildus 4 miljārdus cilvēku. Līdz ar to eh, tas mums dod cerības uz iespējām pielāgoties šai situācijai. Mūsu organizācija to ir sapratusi, pieņemot īpašu darba kārtību valstu un valdību vadītāju sanāksmē pagājušā gada novembrī. Eiropas parlaments, ko ar lauksaimniecības komitejas starpniecību arī aktīvi iesaistījās šajā procesā, ņemot vērā jūsu pieņemtās rezolūcijas un pagājušajā nedēļā Strasbūrā pieņemtos uh, ziņojumus par uh, pārtikas ķēdi, biocīdiem un par pārtikas um, uh, izniekošanas novēršanu. Tāpat ļoti svarīgs jautājums ir uh, palīdzība trūcīgajiem pārtiks jomā. Tas nozīmē, ka šī problēma skar arī Eiropu, ne tikai teritorijas ārpus Eiropas Savienības. Uh, protams, tagad par uh, situāciju Romā. Ļoti svarīgs notikums ir tas, ka uh, par jauno ģenerālu direktoru 1. janvārī ir kļuvis brazīlietis Graciano de Silva. Eh, ne jau katru uh, gadu mums mainās direktori. Jāsaka, divi iepriekšējie direktori savā amatā palika, bija palikuši 18 gadus katrs. Ja tas, eh, ka ir stājies darbā jauns direktors liecina par to, ka mūsu organizācijas ietveros arī mainās darba kultūra, lai atgūtu uzticību gan organizācijas iekšienē, gan partneru vidu. Ir arī 2008. gadā apstiprināts reformu plāns, un tas tiks īstenots. Restruktūrizācija ir uh, iespējama tikai tad, ja tās īstenotājs ir pārliecināts par šīs restruktūrizācijas nepieciešamību un to dara ar pilnu apņēmību. Līdz ar to jaunā direktora stāšanās amatā uh, dod jaunu dinamiku šim procesam. Komiteja pārtiks piegāžu drošības jomā tiek reformēta, ir uzsākts uh, decentralizācijas process ir organizēts reģionālās konferences, un tie tikai ir uh, šīs um, reforma procesa redzamākie elementi. Uh, tāpat 2012. Uh, gadā šis uh, reformu etaps tiks pabeigts un nodrošinās mūsu organizācijas pārstāvību uz vietām cīnoties pret badu. Sadarbība notiek dienvidu dienvidu virsienā, bet tā neizslēdz arī trīs stūrveida sadarbību, iesaistot arī ziemeļu puslodes organizācijas runājot par plašāku atvērtību pilsoniskai sabiedrībai un iekļaujot privāto sektoru, svarīga loma šajā sakarā jāspēlē kooperatīvajam sektoram. 2012. gads ir starptautiskais kooperatīvu gads, un FAO izmanto šo iespēju, lai labāk iesaistītu šos spēlētājus pārdomu un rīcības procesā. Uh, ārējās saziņas jomā un arī iekšējā saziņas jomā ir gūti ievērojami panākumi un FAO tas tiešām ir nepieciešams. Tādos svarīgos jautājumos, kā brīvprātīga direktīvas par pārtiku īst, e, tiesības uz pārtiku īstenošanas un arī vadlīnijas par um, Uh, zemes īpašuma režīmu. Uh, šis darbs tiks pabeigts uh, Romā pārtikas piegāžu drošības komitejas ietvaros 2012. gadā. Tāpat ir jādomā par labāku sadarbību ar UNESCO, kultūras un izglītības jomā vai ar citām organizācijām pārtiks nodrošināšanas un ap nabadzības apkarošanas jomā. Ir nepieciešams uzsvērt stiprāku sinerģijas veidošanu, lai nodrošinātu lielāku ietekmi uz vietām, un tas ir ļoti svarīgi, lai varētu nodrošināt darba panākums Eh, pavisam drīz Granciānodis Silva arī apmeklēs Eiropas Savienības institūcijas, jo tās ir lielākais mūsu organizācijas partners, kas nodrošina 42% tās budžeta. Eh, mūsu šīs pēcpusdienas tikšanās neapsteidza šo etapu, bet tā ir drīzāk tāda neformāla tikšanās Es esmu debašu centrā, kas notiek starp dalību valstīm, organizācijas sekretariātu un visām iesaistītajām personām. Kā jau es uh, varēju to apspriest, pagājušajā gadā Strasbūrā pastāv divas, uh, divas darbības uh, virzieni. Pirmkārt, kopīga tādu jautājumu apspriešana, kas saistīta ar pārtikas piegāžu drošība. Ir jāveic analīze, jāapspriež iespējamie risinājumi cīņā pret badu. Mēs varētu šeit minēt pozitīvus piemērus. Kopējā lauksaimniecības politika un tās attīstība uh, skaidri parāda, ka viens ka viens no, ka to varētu izmantot adaptētā veidā arī attīstības valstīs. Uh, varētu arī 2013. gadā labāk izskaidrot KLP darbību Eiropas Savienībā. Otrām kārtām Eiropas Savienība varētu būt labāk pārstāvēta FAO uh, val, pārvaldes institūcijās. Protams, uh, nav vienmēr citām uh, partneru valstīm viegli saprast, uh, kā darbojas padomi, komisija, Eiropas parlaments un, un citi Eiropas Savienības pārstāvi, bet tomēr vajadzētu nodrošināt, lai uh, Uh, Eiropas Savienība būtu labāk pārstāvēta FAO, ko Mišels Barņē nosauc par pasaules lauksaimniecības parlamentu. Šobrīd Eiropas Savienība nav politiski pārstāvēta atbilstoši savam ieguldījumam. Būtu vēlama aktīvāka Eiropas Savienības līdzdalība, jo pagātnē ir pierādījies uh, piemēram, tad, kad tika pieņemts 2008. gada reformu plāns, lai Eiropas Savienība spēja veikt divas būtiskas funkcijas - veicināt dialogu starp reģionālajām grupām un ierosināt jaunas idejas daudzpusējās debatēs. Mana šīs dienas vizīte ir drīzāk rosinājums uz kopīgām pārdomām un debatēm, jo Eiropas parlaments ir uh, lēmēji institūcija līdztekus domēji un tādēļ ir ļoti svarīgi strādāt pie tādiem svarīgiem jautājumiem, kas nodrošina līdzsvaru pasaulē un liels paldies par šo iespēju uzrunāt jūs. Paldies par šo ļoti noderīgo pienesumu mūsu diskusijām no uh, ANO pārtikas organizācijas uh, priekšsēdētāja puses. Protams, ka uzturdrošība ir cieši saistīta ar kopējās lauksaimniecības politikas nākotne. Paldies uh, Gujo kungam, un mēs varētu sākt uh, diskusiju. Pirmkārt, uh, vārds uh, Korons kungam. Paldies. Es eh, piekrītu komentāriem Gujo kunga prezentācijā. Pirmkārt, eh, runājot par to, ka mums ir jānodot tāds dubults vēstījums. Uh, gan uh, bāžas par to, kas turpmāko gadu laikā var notikt uzturdrošības jomā, gan arī cerība, ka mums izdosies tikt galā ar šo situāciju. Šī iemesla dēļ pagājušo nedēļu mēs parlamentā apstiprinājām dokumentu par uh, pārtikas izšķērdēšanu. Un uh, es uh, vēlētos noskaidrot, vai arī uh, ANO pārtiks uh, organizācija šobrīd strādā pie kādām iniciatīvām. Kādas ir šīs uh, organizācijas pašreizējās prioritātes šajā jautājumā? Jo man ir radies iespējas, ka pēdējo gadu laikā šis jautājums ir uh, novirzīts maliņā. Eh, ka tas ir jautājums, ko varētu uzticēt kādām labdarības institūcijām vai organizācijām. Es nedomāju, ka šis jautājums ir bijis diskusiju centrā, taču mēs runājam par pārtikas izšķērdēšanu, pārtikas, ko varētu apēst. Es vēlētos to uzsvērt. Pasaules iedzīvotāju bagātā daļa. Es vēlos atgādināt, ka 80 miljoni iedzīvotāji Eiropā dzīvo nabadzībā un saņem nepietiekamu uzturu, bet, diemžēl, pārtikas izšķērdēšana turpinās un, un uh, es uzskatu, ka tas ir uh, ļoti būtisks jautājums un to vajadzētu risināt. Uh, gan no parlamenta puses, gan arī no ANO pārtiks organizācijas puses. Tāpēc es vēlos jautāt, vai ir šāda iniciatīva un vai ir vēlēšanās sadarboties. Priekšsādātājs, paldies par šo jautājumu. Un uh, Gajo kungs ir iepazinies ar šo ziņojumu par pārtiks izšķērdēšanu. To pagājušo nedēļu apstiprināja liels parlamenta vairākums. Uh, Tagad es dodu vārdu mūsu viceprezidentam Sikerska kungam. Procesi globalizācija provāca. Paldies. Globalizācijas procesi liecina par to, ka finanšu tirgus darboņi smagi strādā pie kopīgiem noteikumiem, kuriem būtu globāla ietekme. Eiropā mēs esam sākuši rīkoties jau apmēram gadu, ir uzraudzības aģentūra, kas nodarbojas ar biežu un banku uzraudzību, un ir bijuši arī mēģinājumi rīkoties globāli. Tāpat ir arī ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija, kas ir ļoti specializēta institūcija ar ilgadēju pieredzi un vēsturiski ir bijusi ļoti būtiska nabadzības un nepietiekama uztura apkarošanā. Vai jums nešķiet, ka pašlaik ir vajadzīga jauna pieeja? Kā jūsuprāt attīstīsies situācija lauksaimniecības eh, produktu ražošanas eh, attīstībā, gan, eh, gan kā tāda, gan arī attiecībā uz lauksaimniecības produktu ražošanas struktūru. Kādu pārtiks produktu tiks ražoti, vai mainīsies arī patēriņa modelis, un ko varētu darīt, lai mazinātu spekulācija ietekme pārtiks tirgū, jo īpaši graudaugu tirgū. Jo man šķiet, ka 2007. un 2008. gada pārtikas krīze, ko mēs tik ļoti nejūtām Eiropā par laimi, bet kuru tomēr jūta globāli, radās ne tikai objektīva apstākļu dēļ, bet arī spekulāciju dēļ. Kā pašreizējā krīze, ko mēs pieredzam globāli, ir uh, skatāma uzturdrošības kontekstā? Un kādi pasākumi tiek veikti dažādos pasaules reģionos? Mēs jau zinām, ka Amerikas Savienotajām valstīm pieeja ir viena, Austrālijai un Jaunzēlandē pavisam cita, un Eiropai vēl cita. Atvainojiet, ka tagad uzdodu tik daudz dažādu jautājumu. Tie pat ir vairāk komentāri nekā jautājumi. Un, protams, vēl paliek uh, tirzniecības liberalizācijas jautājums, no kura mēs visi gūstam labumu. Tam pateicoties, mēs pieredzam lielāku uzturdrošību, bet uh, vienlaikus rodas arī problēmas ar vīdas normām, prasībām, standartiem. Tāpēc būtībā uh, tā vienmēr ir piekāpšanās vienā jomā, lai gūtu labumu citā jomā. Šādā nevienlīdzīgā spēles laukumā dažas puses zaudēs uh, vairāk nekā vajadzētu, un es domāju, ka mums to vajadzētu atspoguļot tādā kopsavilkumā, kurā būtu parādīti visi aspekti. Paldies Sekērska kungam, tagad Bovē kungs. Luc, je vais dire Luc, hein, je vais pas dire. Lūk, es teikšu, es nerunā, neuzrunāšu tevi par uh, Gujo kungu, nu to nu es nevaru. Mēs esam tik sen pazīstami, ka esam uz tu. Un, uh, un tas padara vēl šo lietu vēl, vēl patīkamāku, ka tu esi tādā amatā tagad. Tu zini, ka situācija starptautiskā mērogā ir diezgan sarežģīta, un tu to arī tā vispārīgi mums izstāstīji. Man ir patiesībā divi, trīs jautājumi. Eh, Pasaules tirzniecības organizācijas sarunas atkal ir izgāzušās, decembrī nekas netika panākts, arī mēs zinām, cits starpā tas ir lauksaimniecības dēļ, vai šobrīd nebūtu pienācis laiks rast uh, citas iespējas eh, runāt par starptautisko tirzniecību un lauksaimniecību un atteikties no šīs novecojušās sistēmas, kas tika uh, uzspiesta Pasaules tirzniecības organizācijai. Mums ir jāatsakās no šīs loģikas vēl jau vairāk tādēļ, ka daudzpusējās attiecības, kas šķiet šobrīd daudz vairāk, ietekmē lauksaimniecību, varētu nodrošināt labāku lauksaimnieku interesu aizstāvību nekā divpusējie nolīgumi, kas rada negatīvu ietekmi daudz vietu Mēs tagad redzam, ka Merkosūra nolīgumam varētu būt negatīva ietekme uz lauksaimniecību, ka lauksaimniecība tiek upurēta rūpniecības un pakalpojumu nozars interesēs. Tas pats sakāms būs par noli nolīgumu ar Maroku. Es uh, gribētu uh, zināt, uh, FAO attieksmī pret zemes uzpirkšanu, zemes sagrābšanu, jo šī situācija kļūst arvien satraucošāka daudzos pasaules reģionos, pirmkārt Āfrikā, bet ne tikai Āfrikā, arī Dienvidamerikā ir eh, zināma problēmas saistībā ar valsts un uzņēmumu politiku tiek rudā ražota biodegviela eksportam, kas konkurē ar zemes izmantošanu lauksaimniec pārtiks ražošanai. Tālāk, tu pieminēji tirzniecību dienvidi dienvidi un sadarbību trīstur veidā. Uh, varbūt eh, būtu jāveicina lauksaimniecības politikas um, attīstība viena kontinenta vai kontinenta daļas uh, ietvaros, un tieši tas šodien ir perspektīva. Paldies! Tagad vārds Mārtiganam Hoislingam. <clears throat> Jā, es kā viņš. Jā, es varu piekrist tam, ko sacīja mans draugs Bovē. Es domāju, ka lauksaimniecības tirgu dinamikas tēma būs saistīta ar bioloģiskās degvielas tēmu, un ja Eiropas Savienība noteiks kaut vai 10% mērķi, mums būs vajadzīgi 30 miljoni hektāru tikai un vienīgi biodegvielas uh, ražošanai, un Vācijā ir runa par biogāzi. Es domāju, ka uh, pašreizajā situācijā mēs varam pabarot 7 miljārdus cilvēku, pēc 30 gadiem mums nāksies pabarot 9 miljārdus cilvēku, un ar pašreizējo zemes izlietojumu mēs netiksim galā, tāpēc ir jābūt uh, startautiskai diskusijai uh, par to, kā saskaņot pasākums. Un uh, jā, šobrīd tiek runāts par šo zemes sagrābšanu, bet. Uh, Eh, bieži vien zemi var izmantot dubultī, tostarp arī biodegvielas ražošanai, un es domāju, šos aspektus mums vajadzētu paturēt acīs. Jūs sacījāt, ka Eiropas lauksainiecības politika varētu ievērojami ietekmēt eh, nākotnes uzturdrošību. Uh, nu, kā tad īsti jūs vēlaties redzēt Eiropas nākotnes lauksaimniecības politiku? Ko jūs mums varētu ieteikt, kādā virzienā mums vajadzētu doties? Jo Jā, tiek teikts, ka mēs vēlētos eh, ekoloģiskāku lauksaimniecību. To es arī varētu atbalstīt. Un eh, tāpat arī jautājums par jūsu politikas pamatprincipiem lauksaimniecības jomā, par jūsu turpmāko rīcību. Vai jūs vairāk atbalstāt tādu lauksaimniecību, uh, kas uh, sniedz lielāku devumu industrijas valstīm, vai arī vajadzētu eh, palīdzēt eh, zemniekiem mazāk attīstītajās valstīs, nevis sekmēt intensīvāku produkciju lauksaimniecības, lielajās rūpniecības valstīs. Tur mēs esam zināmā mērā vainīgi liberalizējot tirgus un uh, mazinot daudzu, jo īpaši Āfrikas valstu konkurētspēju, kas ir palikušas ārpus spēles, jo nevar piedalīties pasaules konkurencē. Kā, kā tas tiek ņemts vērā jūsu nākotnes pasākumu plānojumā? Grazie Martin, Mered Megines e poi... Paldies, Martin, tagad Magines skundze. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu īsi, bet man tiešām ļoti ieinteresē jūsu teiktais par Eiropas Savienības lomu un ka tā nespēlē pietiekami uh, nozīmīgu lomu uh, ANO pārtikas un uh, lauksaimniecības organizācijā. Vai jūs varētu mums vairāk pastāstīt par šo situāciju un kā mēs varētu to uzlabot un kāda tam varētu būt ietekme, ja Eiropas saimnības loma tiešām pieaugtu? Nākošais uh, jautājums jautājums. Es iepazinos ar jūsu mājaslapu, un šeit tiešām ir ļoti aktuāli jautājumi. Klimata pārmaiņas, kooperatīvi, ražotāju organizācijas. Jūs par šiem jautājumiem runājat attīstības valstu kontekstā, bet tas arī mums ir svarīgi runājot par kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Tātad šeit ir kopsaucējs starp attīstītājām valstīm un attīstības valstīm. Uh, Jau vairākus gadus es iestājos šeit komitejā un uh, plenārsēdē runājot par lauksaimniecības nozīmi tām valstīm, kur uh, trūkst pārtikas un kur 95% iedzīvotāju dzīvo lauku reģionos un viņiem trūkst pārtikas. Es uh, ceru, ka beidzot komisija ir mūs sadzirdējusi un pārskatījusi attīstības politikas politiku, novirzot lielāku palīdzību lauksaimniecības jomai. Es uh, tiešām domāju par to, kā mēs varētu uzlabot mūsu politisko iesaistīšanos uh, pasaules pārtikas un tirsniecības organizācijā. Uh, un uh, kas varētu notikt tad, ja mēs to nedarītu. Un liels prieks jūs redzēt mūsu komitejā. Paldies, Marion. Tagad vārds Aņukungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevaru būt vienīgais, kurš saskata ironiju mūsu divās diskusijās, kas notika šo pēcpusdienu. Pirms stundas mēs runājām par to, kā labāk izslēgt lauksaimniecības zemes no pārtiks ražošanas. Tagad mēs runājam par uzturdrošību un to, ka daudz cilvēki Eiropas Savienībā nav pēduši. Uh, varbūt es nepareizi interpretēju, bet pēdējo 20 minūšu laikā dzirdēju to, ka 80%, eiro, 80 miljonu cilvēku Eiropas Savienībā uh, nav pēduši. Ja tiešām tā tas ir, ka 80 miljonu cilvēku Eiropas Savienībā nav pēduši, tad nu, tā definīcija ir diezgan dīvaina. Tas nozīmē, ka varbūt šie cilvēki dzīvo uh, pārāk tālu no McDonald's, un šeit ir runa par 13% Eiropas Savienības uh, pilsoņu. Tas nu tiešām ir kaut kas nedzirdēts. Uh, Mārtiņš Hoislings nu pat runāja. Es parasti tev nepiekrītu, un uh, ja es piekrīstu, tad tas būtu tiešām uh, kaut kas man būtu laikam noticis, bet šoreiz es saskatu tiešām tādu uh, patiesības graudu tevis teiktajā runājot uh, par uh, to, ka bija savulaik mums uh, pārtikas uzkrājumi tika saražots divreiz vairāk graudu desmit gadu laikā nekā, nekā pirms tam. Tas bija 80. gados, un tad tika domāts, ka varētu šos graudus pārstrādāt uh, degvielā. Bet tagad galvenā problēma ir tāda, ka mēs nevaram paredzēt eh, graudaugu ražu pasaulē. Ja tiešām ir lieli pārpalikumi, tad tie ir kaut kur jānovirz, lai cenas nenokristos pārāk zemu un lauksēmnieki nepārtrauktu pārtiks ražošanu vispār. Un tad vajadzētu padomāt par biodegvielas eh, rūpnīcām, ko varētu iedarbināt un atkal apturēt. Bet eh, šeit tiešām problēma pastāv un mums tā būtu jārisina. Paldies! Bene, grazie. Jā, paldies. Vispēcot dodu vārdu Mišelam Dantēnam un pēc tam vēlās izteikties komisijas pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos uzdot vienu jautājumu likam Gijo. Pagājušo gadu iezīmēja starptautiska līmeņa apzināšanās par uh, uzkrājumu pārvaldi ka tā varētu būt atbilde uz cenu svārstībām pasaulē. FAO bija gatava atbildēt uz šo fenomenu, vai pašreizējā politiskajā situācijā var novērot kādu evolūciju situācijā un datos, vai arī nekas nav mainījies, un visbeidzot uzkrājuma pārvalde ir palikusi ne tikai katras valsts pārziņā, bet arī atkarīga no katras valsts stratēģijas un kādi varētu būt iespējamie risinājumi, vai mums ir kaut kādas cerības, vai ir jāmeklē citi risinājumi. Paldies, Mišel, tagad došu vārdu eh, doktorei Micī kundzei. I'm um, Julia Sauer from DG Army. Actually, um, Mr. Mitzi is uh, in a meeting, so he sent me. Um, Nē, patiesībā sakot, tas ir Mitsī kungs. Es viņu aizstāju, jo viņam bija jādodas uz citu sanāksmi. Uh, Es gribētu pateikties Gijo kungam par to, ka viņš ir šeit ieradies, un es ar ļoti lielu interesi noklausījos visu, ko viņš teica. Paldies! Paldies komisijas pārstāvei, un es domāju, ka mums ir bijušas ļoti interesantas debatas, un tagad ar lielu prieku došu vārdu Gijo kungam no jauna, lai viņš mums izteiktu savus galasecinājumus. Paldies, priekšsādātāja kungs, un paldies arī par jūsu jautājumiem un jūsu piezīmēm. Kopumā, pirms es jums atbildu, es gribētu atgādināt jums kādu lietu. FAO ir organizācija ANO ietveros, un tā nav nekādas varas piespiest valstis un tā var īstenot kaut kādas politikas tikai ar valstu piekrišanu un tikai gadījumā, ja piekrīt visi. Es zinu, ka šeit debatas nav vienkāršas, taču pienāk brīdis, kur uh, priekšsādātājs eh, piesit pie galda un nolemj, kur ir vairākums. Bet ANO mums ir jāpanāk pilnīga vienprātība, konsensus, kas tiek panākts. Eh, tādā veidā, ka visi piekrīt, izņemot tos, kuri nepiekrīt, bet atturās. Uh, Tādā veidā viss notiek gan ANO, gan arī FAO, izņemot drošības padomi. Un tāpēc tas darbs ir ļoti ilgs tādēļ, ka mums pie tā ir ilgi jāstrādā. Piemēram, 94. gadā FAO izstrādāja vadlīnijas attiecībā uz tiesībām uz pārtiku. Lai šīs tiesības uz pārtiku tiktu piemērotas visās valstīs, visām valstīm tās bija jāpārņem. Uh, Par to mēs nobalsojām vienbalsīgi FAO, bet šobrīd ir tikai 50 valstis, kas ir šīs vadlīnijas iestrādājušas savā likumdošanā. Nu, FAO var dot tādu <clears throat> tā kā impulsu, um, var vest pārunas ar valstīm, bet nu, tā nevar darīt neko vairāk. Tāpēc es strādāju pie tā, lai panāktu vienprātību. Jautājumi, kurus jūs uzdevāt, tomēr ir ļoti svarīgi, un tāpēc es centīšos sniegt jums atbildi uz to, ko mēs varam darīt un ar ko mums ir jāstrādā. Pirmais. Lai atbildētu uz pieprasījumu pēc pārtikas, mēs nevaram piedāvāt vienu risinājumu. Ir nepieciešams risinājumu panels. Pirmais ir tas, ko jūs jau pieminējāt, izvairīties no izšķērdēšanas, un tā var būt divējāda. Var būt bagāto valstu e, izšķērdēšana kur 30-40% pārtikas nenonāk patērētāju mutē. Taču ir vēl kāda situācija, kas arī ir šķērdēšana, proti tā ir infrastruktūras nēsamība jaunatīstības valstīs. 30 līdz 40 procenti produkcijas kas tiek izstrādāti šajās valstīs, nenonāk tirgu un es nenonāk pie patērētāja, tāpēc, ka trūkst uh, infrastruktūras, lai šo produktu pārdotu. Tāpēc mums ir ne tikai jāatbalsta ražotāji jaunatīstības valstīs, bet arī ir nepieciešams investīcijas infrastruktūrā. Otrām kārtām, ja mēs runājam par Āfriku, Tad eh, jāpiemina arī eh, vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem. Mēs esam pārliecinājušies par to, ka 40% no Āfrikas eh, saimniecībām vada sievietes. Un tās ražo apmēram par 30% mazāk nekā vīrieši. Un tas nav tāpēc, ka sievietes strādā par 30% mazāk nekā vīrieši. Uh, bet gan tāpēc, ka sievietēm ir e, pieejami mazāki resursi, lai uzsāktu uzņēmēju darbību. Vajadzētu panākt e, šo vienlīdzību e, ja mēs to panāktu, tas 150 miljoniem afrikāņu pie, vēl 150 miljoniem afrikāņu tik, pietiktu pārtikas. Tālāk. Mēs Āfrikā esam teikuši, ražojot rūpnieciskas preces, lai eksportētu tās eh, un tā kā Eh, pārtikas produkti nav dārgi, tad jums būs pieeja lētiem eh, pārtikas produktiem. Bet tas viss darbojās tikai tik ilgi, kamēr rūpniecības preces ir dārgas un pārtikas produkti ir lēti. Bet, ja rūpniecības preces kļūst lētas, tad tas vairs nedarbojās. Tāpēc mūsu prioritāte FAO ir um, atjaunot ražošanas kapacitāti visiem, kas atrodas šādos reģionos. Un um, ir nepieciešams paēdināt cilvēkus, cik ātri vien iespējams. Otrām kārtām tad tika pieminēts jautājums par zemes pieejamību un zemes izmēn, izmantošanu. Protams, FAO prioritāte ir panākt to, lai zeme noderētu pārtikas ražošanai. Un es gribētu teikt, lai kur pasaulē tas arī būtu, jo mums ir vajadzīga dažāda veida lauksaimniecība. Uh, Ja mēs panāksim uh, to, ka šī zeme tiek izmantota jaunatīstības zemēs, ar to jau vien nepietiek. Mums ir jātīsta tas visur pasaulē, jo ir tādas valstis, kur pat ja viņas izmantotu visu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, vienalga nevarētu pietiekam apgādāt sevi ar pārtiku. Jūs jautājāt arī par to, cik tālu mēs esam tikuši. ar dažādiem citiem jautājumiem. Nu, man ir jāatkārto, ka visu, ko mēs pieņemam, pēc tam ir jāpārliek nacionālajā likumdošanā. Mēs tikai izstrādājam vadlīnijas, kas pēc tam tiek padarītas par uh, valsts vadlīnijām. Tālāk, kad mēs runājam uh, par bioenerģiju, tad jāatzīst, ka tiešām ir grūti prasīt uh, valstīm. Tur mums ir jāņem vērā, ka um, barels um, naftas maksā 100 dolāri, tad mēs izjūtam uh, ļoti lielu ekonomisku spiedienu. un visas uh, rūpnieciskās preces, kas nāk no lauksaimniecības, nu tas tā ir normāli, tāpēc ka uh, lauksaimniecība vienmēr rada vienu vai otru. Mēs varam ražot biodegvielu, bet tad bez subsīdijām. Uh, jo, ja no vienas puses mēs dodam subsīdijas, lai ražotu biodegvielu, bet mēs nevaram subsidēt to pašu zemes izmantošanu pārtiks ražošanai, tad tur kaut kas nav kārtībā. Mums ir jāatrod mehānismi, kā ierobežot šo attīstību. Un, uh, Tas būtu tas otrs punkts. Trešais punkts. Kā mēs varam kontrolēt un nodrošināt to, lai lauksaimniecības produkcijas ražošana neapstātos. Žozēt uzdev jautājumu par PTO, bet eh, viss ir daudz labāk nekā no ārpuses izskatās. Tādēļ, ka. Ur nepietiek runāt tikai par lauksaimniecību un par pārtiku. Nu, pieņemsim, izmantosim uh, piemēru ar lietām, kas jums nav vajadzīgas. Mobilais telefons vai mašīna jums nav pirmās nepieciešamības preci, jūs mierīgi varat iztikt bez mobilā telefona trīs nedēļas. Uh, bet bez pārtikas jūs nevarat izturēt pat trīs dienas. PTO ietvaros mēs vēlējāmies unificēt visus lauksaimniecības produktus, bet, nu, tas tā neizdevās jo bija uh, jautājums par indiešiem, kas šo Eh, lēmumu nobloķēja. Līdz ar to PTO vairs nav vieta, kas varētu nodrošināt diskusijas par pārtiku, bet tas nemaz nav nejauši, ja mēs esam nonākuši šādā situācijā, tāpēc ka pēdējos 20 līdz 30 gados mēs esam pārgājuši no pilnīga liberālisma pārtikas ražošanā līdz atbalstam pārtikas ražošanā un līdz ar to FAO mazliet zaudēja savu nozīmi ekon pasaules ekonomikā. Taču kopš 2008. gada par nožēlu pēc pārtikas krīzes un pēc bada visi krita panikā, tādēļ, ka daudzas no mūsu valdībām saprata, ka aiz pārtikas trūkuma uh, slēpās ne tikai bioloģiska vai fiziska problēma, bet arī pasaules drošības problēma, jo visi zina, ka izsaucas cilvēks ir bīstams. Viņš ir bīstams tādā ziņā, ka mēs nezinām, ko no viņa sagaidīt, un daudzas pasaules revolūcijas uh, ir tikušas sāktas pārtikas trūkuma dēļ. Es te varētu pieminēt kaut vai tikai Lielo Franču revolūciju 1789. gadā. Mēs to pārāk ātri aizmirstam. Pārtika ir viens no būtiskākajiem elementiem es priecājos, ka G20 ietvaros, un es uzsveru G20, nevis G8, tāpēc ka G8 ietvaros mēs uh, runājām tikai ar bagātajām valstīm, kas palīdz nabadzīgajām valstīm, bet G20 ietvaros mūsu priekšā ir uh, bagātās valstis un attīstī, tās valstis, kas attīstās. Un tās nozīmē valstis ne tikai, kas ir jaunas valstis, bet arī tās, kas jau ir attīstījušās. Mēs vairs neesam tādā pašā situācijā, kā iepriekš, agrāk eh, bagātie palīdzēja nabagiem. Un uh, tās notika no ziemeļiem, palīdzība gāja uz dienvidiem, bet šodien šī palīdzība no dienvidiem iet uz dienvidiem. Līdz ar eh, to G20 ietvaros mēs vēl neesam uh, izdarījuši pietiekami daudz, taču solījumi jau ir izteikti, un FAO ir apņēmusies noskaidrot, kāda ir pārtikas uh, situācija pasaulē, un mēs centīsimies to pārvaldīt pēc iespējas labāk, kā arī radīt mehānismu, lai izvairītos no tā, ka katastrofālas situācijas netiek pārvaldītas tirgu. Es gribētu dot uh, piemēru par neparasto sausumu un ugunsgrēkiem Krievijā, kur 15 dienu laikā Krievija pateica, mēs slēdzam savas robežas, un tas radīja pilnīgi katastrofu tirgu. Mums ir jāspēj pārvaldīt tādas situācijas. Nu, tad ir vēl viens jautājums, kas pagaidām nav atrasināts, tas attiecās uz cenu stabilitāti tādēļ, ka lauksēmnieki tāpat kā patērētāji vēlas, lai viņiem tiktu sniegta zināma drošības garantija. Mēs nevaram atļaut tādu viļņošanos cēnu jautājumā, lai nav tā, ka tik līdz ir kaut kāda krīza, krīze, ir daudz saimniecības, kas izzūd. Mums ir uh, jāizvairās no šādas situācijas, lai viņiem nav jāgaida krīzes beigas, lai atgriezties tirgu. Varbūt es esmu tāds pārāk mm, tevišķis, bet man šķiet, ka ir nepieciešams aizliegt spekulācijas, kas nav saistītas ar fizisku ražošanu. Jūs man teiksiet, ka tas nav iespējams, bet amerikāņi to jau dara. Tāpēc nav neviena iemesla, kāpēc mēs to nevaram darīt. Pēc tam, tad, kad notiek tā cenu izmaiņas, tas ir, protams, eh, saistīts ar tirgu, bet eh, tad, kad 2010. gadā tika pārdots 20 reizes vairāk uh, E, graudu, tad tas īsti nav normāli un tas nesaskan ar mūsu pārtikas apgādes programmu. Tad, balsoties uz to, Gine, Magines skundze man uzdeva jautājumu par to, kā Eiropa var risināt šo problēmu. Nu, es jums došu piemēru beidziet jaukt ārā KLP. Mums ir bijusi fantastiska pieredze 50 gadu laikā. Mēs esam kļuvuši pašpietiekami un mēs esam varējuši eksportēt savus produktus, mēs esam nodrošinājuši savus krājumus un mēs esam panākuši cenu stabilitāti patērētājam. Viņš bija, patērētājs bija viens no pirmajiem ieguvējiem no KLP. Es nesaku, ka KLP var tikt tādā pašā veidā piemērota visās pasaules valstīs, taču mums vismaz vajadzētu izšķirt to, kas ir mūsu kļūdas un kas ir mūsu veiksmes. Un es domāju, ka reģionālā politika varētu būt arī tāds reģionāls paraugs citiem pasaules reģioniem. Un tālāk Ar KLP palīdzību ir jāpiedalās pārtikas līdzsvaru nodrošināšanā pasaulē. Eiropa, protams, nevar pabarot visu pasauli, bet mums ir jāpalīdz noturēt cenu stabilitāti. Mēs esam visdrošākais un visstabilākais reģions pasaulē. Mē, mums ir miers, mums nav dabas katastrofu, mums ir ļoti daudz dažādas kultūras, un mums ir jāpabaro 500 miljoni patērētāju. Un tāpēc mums ir e, jābūt paraugam. Un es biju viens no pirmajiem, kas personiski jau jūnijā uh, reaģēja uz to, kas tika izteikts. Un es gribētu jums atgādināt, ka nav iespējama Eiropa, kas nav solidāra ar savām valstīm. Nu, pēc tam jūs varat domāt, ko jūs gribat. Uh, Bet tāda, eh, tāds ir mans viedoklis. Nu, un treškārt Eiropai ir nepieciešama lielāka konsekvence. Startautiskā līmenī ir skaidri jāpasaka, kādas ir politiskās, politiskā, mm, politiskie orientieri. Tas ir vajadzīgs arī FAO lai jūs varētu pateikt, kāds ir Eiropas viedoklis. FAO budžets nāk no dalību valsts. Un tad mēs skatāmies ASV, Kanāda, Japāna, un pēc tam tikai parādās kaut kāda Eiropas valsts, eh, kas kaut ko grib darīt. Nu, ziniet, tas nav labi. E, es nesaku, ka Eiropa neko negrib darīt, bet nu, tomēr vajadzētu vēl vairāk piepūlēties. Un visbeidzot, atvainojiet, ka es to jums pateikšu šeit. Nu, pēc tam jūs varēsiet visiem pastāstīt, ka es vēl neesmu neko zaudējis no sava arotbiedrību vadītāja iemaņām. Proti ir jāņem vērā, kāda ir lauksaimnieku vieta Eiropā jo, eh, ziniet, ja viņi paliek dzīvi pēc visa, kas vēl notiek, tad viņi var izlabot savas kļūdas, bet ja mēs viņus iznīcinām, tad neviens vairs kļūdas neizlabos mēs nevaram aizmirst, ka mēs nevaram uzturēt eh, lauksaimniekus, sakot, Mums ir nepieciešams jūsu darbs, bet, nu, ziniet, ja mēs nevaram jums samaksāt, tas nekas, e, nu, neko nevar darīt. Nē, pārtikai ir sava cena, un tāpēc mums ir jārespektē arī lauksaimnieku ienākumi. Tad, kad jūs Āfrikā redzat lauksaimniekus Āfrikā, un e, kad jūs viņiem lūdzat palikt e, savos ciematiņos, uh, <clears throat> Uh, tad viņi tur tomēr nepaliks, ja viņi ar to nevarēs nopelnīt sev maizei. Tāpat arī mūs nodarbina uh, ūdens jautājums. Neaizmirsīsim, ka pārtikā ūdens ir pats svarīgākais. Kas attiecas uz klimatu pārmaiņām, tad, protams, mēs nevaram izmainīt klimatu, bet mēs varam uh, sadarboties ar citām organizācijām. Un uh, visbeidzot, es gribētu jums pateikt paldies. Un es vēlētos uzklausīt arī ģenerāla direktoru. Es vairāk runāju par tādām uh, globālām konsensus lietām. Bene, grazie, prezidente Ujau, gra... Paldies, uh, un uh, lūdzu jū, mūsu komitejas vārdā nododiet uzaicinājumu Graciānodas Silvas kungām apmeklēt Eiropas parlamentu un uh, turpināt šīs svarīgās debates par uztur drošību. Liels paldies visiem! Mums ir bijusi ļoti saspringta darba kārtība šīs divas dienas, un mūsu nākamā sanāksme notiks 6. februārī 15. Uh, Briselē. Un līdz ar to sēde ir slēgta.